Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. I would like to... Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim mūsu sanāksmi. Pirms sākt mūsu uzklausīšanu, vēlos izteikt trīs paziņojums dzimtajā valodā vācu. Pirmais paziņojums. Zaļo grupa, respektīvi viņa koordinators ir pieprasījis organizēt Atcerī Landromat uh, Relations uh, uzklausīšanu organizēt. Lielākā daļa no citām frakcijām bija pret. Es aicinātu šo tēmātu apspriest mums plānotajā koordinātoru sanāksmē 10. oktobrī no 9 līdz 10. no rīta. Nē, es atvainojos, ka priekšsēdājs 12. oktobrī. Sastībā ar šodienas darba kārtību esam e, izveidojuši divas, e, divus blokus. Vispirms futbolu, pēc tam e, Caterpillar. Beļģijas direktors ir uzaicināts un viņš mums ir atbildējis skaidrojot, ka nevarēs Uh, ierasties un nevarēs, tas uh, nav arī pilnvarot skaidrot uh, Caterpillar nodokļu politiku. Savā atbildē viņš arī pamatojas, ko Caterpillar Beļģijā ir darījis. No 2008. līdz 2015. gadam aptuveni 500 miljonu eiro ir samaksāti Beļģijā, kā arī sociālās droši, apdrošināšanas maksājumi Līdz ar to ieņēmumu nodokļa likme ir ap 26% un nav saņēmuši nekādas subsīdijas Beļģijā izglītībai un apmācībai. Līdz ar to viņš neieradīsies. Ļoti žēl, ka tā. Līdz ar to otrajā blokā ir tikai BASF pārstāvi kas laipni piekrita piedalīties. Tas nenozīmē, ka BASF ir vienīgie, kuriem ar šo jautājumu būtu kas kopīgs. Mēs no PANA 1 un LuxLeaks zinām, ka ap 350 startautiski koncerni ir izmantojuši nodokļu eh, risinājumus Eiropā. Un šodien Uz viena piemēra pamata mēs tad apspriedīsim šo jautājumu. Man ir ierosinājums diskutēt par to. Publiskajā daļā es uzskatu, ka tas e, nav pats labākais risinājums, to vajadzētu ar mūsu viesiem apspriest. Bet kolēģiem no sociāldemokrātiem kolēģim Bajē došu pavisam īsi vārdu, lai viņš kā Beļģijas deputāts par katru pilāru kaut ko pasaka bez eh, tālākām diskusijām pēc tam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju jums tikai pateikt, ka esmu patiešām šokēts par katru pilāru izturēšanos pret mūsu komiteju. Mēs patiešām ņemam vērā arī. Uh, Ah, darbinieku tiesības. Ah, pagājuši gadu Šarleroā rūpnīcā viņi lēma par divu um, tūkstošu darbinieku atlaišanu, un um, cilvēki pat netika par to brīdināti, arī uh, arotbiedrības netika brīdinātas, un Beļģija pat tiešām ir maza valsts, un pat premjerministrs un arī pilsētas mērs par to netika brīdināti, un pat tiešām ļoti daudz darba vietu gāja zudumā, un viņi ir necienīgi tagad arī izturējušies pret Eiropas parlamentu, un e, tā ir arī necieņa pret mūsu komiteju. Un viņiem nevajadzētu mums e, arī e, kaut ko mācīt vai stāstīt par dažādiem transfēriem un nodokļu politiku. Nu, priekšsēdētāji kungs, tas ir vienkārši joks. Un, uh, Jūs eh, tagad, eh, kā uzņēmuma pārstāvis, sakat, ka jūs neesat zinājis, kas tur notiek, un ja jūs, piemēram, nopērkat eh, kādu celtni, ēku, jūs pēc tam stāstāt, kas, ka nezināt, kas ir no, atrunāts līgumā, ka tur notārs kaut ko ir ierakstījis, un jūs neesat par to informēts. Un Caterpillar tagad. Um, izturst tieši tā, un viņi gadu gaitā ir maksājuši arī Zviedru eh, Šveices filiālai eh, liels naudas summas, un tagad mums mēģina iestāstīt, ka nezin kāpēc, kādēļ tas ir noticis. Es domāju, ka mums pat tiešām ir jābūt uzstājīgiem. Mēs runājam par skaitļiem, kas visiem jau ir zināmi, publicēti, bet ja runā par. Uh, šiem pārskaitījumiem uz uh, Šveici. Uh, neviens par to mūs nav informējis. Tas ir noticis jau kopš 2000. gada sākuma, un līdzekļi tika pārcelti uz Šveicu kādu 15 gadu laikā. Viņi ir nozaguši mūsu budžetam miljonus uh, eiro, ko mēs būtu varējuši investēt uh, transportā, izglītībā, veselības aprūpē. Jāsaka, ka tā nav caurskatāma fiskālā politika. Es gribētu patiešām skaidrs atbildes, un ja jau viss ir tik jauki un caurskatāmi Caterpillar iekšienē, kādēļ tad viņa pārstāvs nevarēja pie mums ierasties un atbildēt uz jautājumiem? Jā, es pieļauju, ka jautājumi varētu būt viņam nepatīkami un tādi urķējoši, un uh, Ir bijuši arī. Uh, eh, bija bijusi arī izmeklēšana par 4 eh, miljārdu lielām summām arī ASV eh, uzņēmumos un, dargie kolēģi, mums ir jāizdara secinājumi. Pirmām kārtām šim uzņēmumam nav tīra sirdsapziņa, un viņi nav ievērojuši arī uh, pietiekami labu politis, uh, sociālo politiku. Otrām kārtām mums ir uh, šis jautājums jāturpina pētīt, jāskatās, ka viņi ir līdzekļus pārskaitījuši uz nodokļu paradīzēm. Un jāsaka, ka viņi vispār arī neuztraucas par sociālajām normām. Es domāju, ka mums vajadzētu par to turpināt runāt, ceru, ka mani atbalstīsiet. Un trešām kārtām priekšsēdētāja kungs parlamentam vajadzētu arī būt uzstājīgākam, arī uh, runāt, sarunāties ar atbildīgiem ministriem un viņus kritizēt, ja tas ir nepieciešams. Paldies, kolēģi, mēs esam vienojušies to, par to, uh, ka Bēļu kolēģis mums informēs par situāciju un koordinatoru sēdē 12. datumā mēs par to vēl apspriedīsimies. Jā, paldies. Uh, nevēlētos sākt tagad tālāku diskusiju, bet gan pāriet uz diskusiju ar ekspertiem. Sveicu jūs visus mūsu 26. uzklausīšanā. Tātad 25 uzklausīšanas jau ir noritējis ar atšķirīgām sekmēm, gan ar labām, gan varbūt arī nepārāk. Mums ir jāskars arī ar zināmiem ierobežojumiem jo mums nav iespēja piespiest kādu ierasties, kā jūs to redzat no Caterpillar gadījuma. Mēs eh, esam spiest paļauties uz vēlmi sadarboties. Šodien mums ir pārstāvi no FIFA, UEFA, Eiropas eh, futbola aģentu asociācijas, FA un arī žurnālisti. NRC Handelsblatt, Nīderlandes eh, laikraksts pārstāvs. Uh, kas piedalās Eiropas pētnieciskās sadarbības eh, European Investigative Collaborations. Sveicu jūs visus pie mums. Vispirms dosim vārdu Merīna Reingers, NRC e Handelsblad pārstāvim, pēc tam Kimberlī Morris kundzei, kas ir FIFA TMS eh, globālo transferu un atbilstības nodaļas vadītāju, pēc tam Julien Zilberstein, kas ir UEFA eh, juridiskais padomnieks, un Gregors Raiters, kas ir Vācijas eh, futbola aģentu asociācijas pārstāvis un Eiropas futbola aģentu asociācijas pārstāvis. Paskaidrošu, kā mēs strādāsim. Katram runātājam ir desmit minūtes prezentēt savu nostāju. Un kolēģi, kas ir šeit klāt, jau strādā aktīvi kādu laiciņu pie šiem tematiem, noslēgumā būs diskusija. Kofords un Ječeks kā līdzreferenti vispirms izteiksies, pēc tam politisko grupu vārdā izteiksies runātāji. Sāksim ar Rengers kungu, lūdzu jums vārds. Labrīt visiem! Man prieks būt šeit. Esmu žurnālists, šajā gadījumā esmu viens no daudzajiem žurnālistiem, kas strādā pie projekta ar nosaukumu Football Leagues. Dažās valstīs, tā skaitā Vācijā un Nīderlandē, arī tika izdota tāda paša nosaukuma grāmata. Šorīt es pavisam īsi izskaidrošu galvenos konstatējumus eh, no pētnieciskās žurnālistikas eh, izpētes saistībā ar skandāliem futbolā. Minēšu dažus piemērus tam, ko mēs konstatējam. Tātad, kas tad ir futbola līgs? Tā bija tāda trauksmes cēlāja e, lapa internetā, kas pastāv no 2015. gada, šobrīd tā nav īpaši aktīva. Tur tika atklāti slepeni dati no futbola nozars, no klubiem, asociācijas, Tā tad bija mazi līgumi, kāda tur slēpti dati, bet pēc kāda brīža cilvēki vēlējās eh, sadarboties ar žurnālistiem. Pirmkārt, izvēloties Vācijas žurnālu Der Spiegel, Un Špīgls sacīja, ja jūs mums dosiet visus datus, tad mēs sadarbosimies ar ziņu organizācijām no visas Eiropas, līdzīgi kā tas bija ar Panama Papers. Šeit tikai bija iesaistīti citi laikraksti un žurnāli. Tad sākām 16. gadā un 16. gada beigām publicējām trīs nedēļu laikā veselu virkni rakstu par spēlētājiem, viņu aģentiem, Eiropas futbolu kopumā. Un šajā grāmatā ir apkopoti šie raksti un pievienojami arī jauns konstatējums. Rafals Bušmans un Maikls Vucingers no Špīgala ir autori grāmatai, viņi kontaktējās ar futbolīgs lapu un tad saturs tika izplatīts pārējiem mēdījiem, kuri piedalījās grupā. Grupas nosaukums ir European Investigative Collaborations. Un e, tur ir iekļaut arī mans pārstāvētājs mēdījis NRC Handelsblatt, tur arī Beļģijas pārstāvi ir. Ja esat interesēti, man dokumentos viņi ir uzrādīti. Ko tad mēs publiskojām? Mums bija visdažādākie stāsti par šo spēlētāju, šo klubu un e, šo darījumu, daži dati 14. gada beigās Kristiānu Ronaldu 63,5 miljonus eiro pārskaitīja uh, Britu Virģīnas salās. Uh, tātad uh, tas bija viens no konstatējumiem. Pat Žozē Mariņo 12 miljoni tika pārskaitīti izmantojot Britu Virģīnas salu kompāniju kontu Šveicē par Nīderlandes finanšu sistēmu esmu daudz rakstījis, kuru spēlētāji aģenti plaši izmantoja, īpaši no Dienvidamerikas, Argentīnas, lai virzītu naudu no Spānijas klubu caur eh, Nīderlandes finanšu sistēmas, izmantojot cilvēkus, kas it kā ir aģenti, bet neviens viņus īstu nezināja. Tie principā bija vienkārši kaut kā nejauši cilvēki, un tad eh, caur īriju tālāk uz Panamu. Dajens sports vēl bija temats kādu brīdi. Tas bija ievērojams spēlētājs, spēlētāju tirgū. Tāds šobrīd viņi ir pazuduši praktiski. Nu, tā es varētu turpināt vēl un vēl, bet eh, varbūt kopsavilkumā galveno, ko mēs konstatējām, Var nosaukt tad četras galvenās lietas. Pirmā lieta, kas īpaši krita acīs, ir tas, ka profesionālais futbols ir ļoti koncentrējies uz sevi, uz iekšieni. Mēs centāmies runāt ar nozars pārstāvjiem, ar asociācijām, klubiem. Un pirmā lieta, ko viņi vienmēr mums teica, ir varbūt tas ārpusē izskatās dīvaini, bet nu, tas ir futbols. Nu, tā pie mums tas notiek, tā mēs to darām. Tāda ir mūsu profesionālā karjera. Lieciet mums mierā. Un interesanti ir tas, ka nu, es esmu pētniskas žurnālists un cilvēki, kas parasti raksta par sportu, sporta žurnālisti, un viņi ļoti tuvu futbolam. Un viņiem citreiz vairāk rūp tas, kas būs galven, nākamais galvenais treneris vai kāds būs transfers, bet viņi nevar atkāpties un paskatīties, vai tas tiešām ir normāli uh, attiecībā uz nodokļiem. Mums likās, ka tas tā nav, bet sporta žurnālistiem bija atšķirīgs viedoklis. Tā bija pirmā lieta. Otra lieta. Mēs nedzirdējām no asociācijām tādu autoritatīvu viedokli. Runājot ar aģentiem, un teica, nu, FIFA, viņiem ir savas problēmas, tur ir korupcija. Mēs varam darīt praktiski jebko, jo regulators ir tikpat korumpēts vai vēl vairāk korumpēts nekā mēs. Trešais konstatējums kas vismaz man likās kaut kas pilnīgi traks ir nodokļu mentalitāte. Mēs uzzinājām, un arī daudz e, ieņēmumu dienestu iestādes e, dažādās Eiropas valstīs konstatēja, ka visi lielākie klubi un spēlētāji izmanto e, visas iespējas, lai apietu nodokļu maksāšanu, gluži kā epidēmija, vismaz mūsu pētītajā periodā. Un ceturtais konstatējums ātrums, ar kādu futbola nozara mainās un aug. Bija plašas diskusijas grāmatas rakstīšanas laikā par to, ko nozīmē, ka īpašuma tiesības piedara trešai pusē, kam pieder spēlētājs, kam ir tiesības saņemt naudu, kad eh, spēlētājs eh, pārcies no kluba A uz klubu B, un tur ir noteikumi no FIFA, kas m, mm, bija plānot proti, lai novērstu to, ka trešā pusē veic investīcijas spēlētājā un principā pārņem viņa kā īpašumu. Šobrīd šī situācija ir daudz nopietnāka. Tagad jautājums, kam pieder viss futbola klubs Nīderlandē, kādam Krievam pieder futbola klubs, un viens pat nezin, kas viņš īsti ir, bet eh, daudzi ir gatavi tērēt desmitiem miljonu eiro. Un nu, neviens pat īsti nezina, kas viņš tāds ir, šis īpašnieks, viņš ne, ne, neierodas arī uz spēlēm, neskatās tās. Ja vēlties regulēt nozari, tad eh, sanāk visu laiku tiek mēģināts regulēt kaut ko tādu, kas eh, nav nemaz tik aktuāls vairs. Labākais ir tas, ka es varu uzdot eh, jautājumus un man nav jāregulē Un eh, futbolīgs, manuprāt, bija ļoti labs projekts, bet ir palikuši daudz neatbildēti jautājumi un cerams, ka jūs uz tiem varēsiet atrast atbildes. Paldies! Paldies, eh, Rengers kungs, par šo īso pārskatu. Kopš grāmatas publiskošanas ir transfēra tirgu jaunumi bijuši. Neimārs, piemēram, 222 miljoni par pārēju uz Parīzes Saint-Germain un arī citi transferi Vācijas futbolā uz Spāniju vai Franciju. Tas nozīmē, ka temats ir ļoti aktuāls, un tāpēc man prieks, e, ka Morisas kundze ir šeit, ekspertē transferu pārvaldības sistēmā, FIFA organizācijā, un varbūt jūs varētu savos izteikumos eh, kaut ko pateikt par caurskatāmību, īpašumtiesībām un tas, ko kolēģis tikko sacīja, kam tad īsti pieder spēlētāji, transfersummas, klubi un tā tālāk. Ko FIFA tur ir paveikusi? Lūdzu, Moris Skundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī komitejas uh, locekļiem par uzaicinājumu piedalīties jūsu šodienas uzklausīšanā, uzrunāt jūs un skaidrot, uh, ko FIFA dara. Un paldies arī sekretariātam par uh, to, ka ir organizēta šodienas sanāksme. Jūsu priekšā vajadzētu būt diviem dokumentiem. Viens no tiem ir astoņu lapušu informatīvs dokuments, kur izklāstīti FIFA pasākumi, lai vairotu caurskatāmību un integritāti. Uh, kā arī tie pasākumi, ko FIFA īsteno spēļu pārvaldības līmenī, lai vairotu caurskatāmību finanšu plūsmu kontrolē. Un jums vajadzētu būt pieejamam arī jaunākajam ziņojumam, ko publicēja FIFA TMS, tā nosaukums ir Big Five, transferu analīze – Tas ir datu kopsavilkums, eh, kur ir runa par eh, starptautiskiem eh, transfēriem. Pieci lielākie klubi no Itālijas, Francijas, Vācijas, Spānijas. Un šo ziņojumu varat arī lejuplādēt par brīvu FIFA TMS vietnē. Un tur ir pieejami arī citi ziņojumi. Tostarp arī ziņojums, kas tiek publicēts katru gadu, un tur ir izklāstītas transfērdarbības visam gadam. Es esmu saņēmusi divus rakstiskus jautājumus vēl pirms manis uzstāšanās, un par tiem arī runāšu savā ievadā. Football body. FIFA ir eh, pasaules futbola pārvaldošā organizācija. Ir 211 eh, eh, asociācijas, kas ir FIFA loceklis. Tā ka ne tikai UEFA valstis, bet arī FC valstis, tātad Āzijas futbola konfederācija, Okeānijas reģiona konfederācija, Āfrikas konfederācija, Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un eh, Dienvidamerikas kontinentālās daļas konfederācija. Un mums ir eh, jānodrošina attiecīgie noteikumi šai eh, populārajai spēlē visā pasaulē, ir jānodrošina caurskatāmība un integritāte. Uh, un es savos izteikumos koncentrēšos uz FIFA kā uz globālu pārvaldes struktūru un lielā mērā arī uz uh, vīriešu kārtas uh, futbolistu transfēriem un arī mazgadīgo, nepilngadīgo personu aizsardzību šeit sportā. Pārvaldība sākas ar spēlētāju transfēriem un FIFA noteikumiem attiecībā uz to, kā tas veicams. Šie noteikumi nosaka kopējo ietvaru arī attiecībā uz spēlētāju statusu, viņu spēju piedalīties un arī viņu nodošanu citam klubam. Nu, piemēram, Brazīlijas spēlētājs pārceļas uz Eiropu, piemēram, uz Beļģiju, vēlāk varbūt pārceļas uz Itāliju vai Spāniju. Noteikumu mērķis ir aizsargāt uh, sporta pasākumu integritāti un aizsargāt arī tos, kur ir uh, iesaistīti sportā. Kā jebkuri noteikumi, arī šie nav statiski, tie tiek regulāri pārskatīti, lai atspoguļot to, kas notiek globālā līmenī sportā. 2007. gadā FIFA darba grupas darbības rezultātā tika izveidota platforma ar nosaukumu Transfer Matching System. Uh, Tā ir elektroniska platforma, kas ir pieejama 24 stundas diennaktī, un to izmanto no nu jau visas 211 asociācijas, kad platforma tika izveidota. Šo asociāciju bija daudz mazāk. Futbola klubi un asociācijas, kas piedalās FIFA, izmanto šo platformu, lai īstenot savus starptautiskos transferus saskaņā ar FIFA noteikumiem. Uh, ir arī papildu noteikumi, tas augtais trešais pielikums, kur ir noteikts, kas tad ir jādara klubiem un asociācijām, ka tās ir iesaistītas futbola transferā. Klubiem un asociācijām ir jāspēr zināmi soļi. Klubiem ir jāaugšuplādē konkrēti dokumenti, un ir arī veicamas deklarācijas sistēmā, tās es paskaidrošu sīkāk. Šis sistēmas mērķis ir vairot caurskatāmību, atbildību un integritāti. Dokumenti, kas tiek augšuplādēti sistēmā, tātad tos augšuplādēja Kolups, kurš vēlas iegūt spēlētāju. Šeit ir runa par darba līgumu, par identifikācijas dokumentiem, par uh, piemēram, aizdevumu vienošanos, vai arī, ja tas ir brīvais transfers, tad eh, jābūt pierādījumam, ka spēlētājiem vairs nav saistība pret savu iepriekšējo klubu. Papildus šiem dokumentiem ir jāsniedz arī cita informācija. Eh, piemēram, atalgojums, eh, kā arī prēmijas, kas tiek maksātas spēlētājiem, transferu kompensācijas apjoms, tostarp arī dažādas piemaksas. Uh, dažādu starpnieku vārdi, tātad starpnieki, kas darbojas kluba vārdā, un arī spēlētāji pārstāvošie starpnieki. Un saistībā ar uh, tiem starpniekiem, kas pārstāv klubu, klubam ir jādeklarē, cik daudz naudas šim starpniekam ir samaksāts par darījumu. Tāpat klubiem ir jānorāda arī banku informācijas sistēmā, un tad, kad transfers ir noslēgts, klubam ir uh, jāaugšuplādē arī maksājumu pierādījums. Uh, lai pierādītu, ka maksājums tik tiešām ir ticis veikts par šo transferu. Kā jebkura tehnoloģiju sistēma ar saviem noteikumiem, atbilstība noteikumiem ir ārkārtīgi būtiska, un FIFA to skata ļoti nopietni un regulāri pārbauda. Mēs īstenojam veselu virkni dažādu atbilstības pārbaušu saistībā ar informāciju, kas parādās sistēmā. Pārliecinamies par to, ka dokumenti atbilst uh, to apgalvotajam saturam, un strādājam, lai nodrošinātu ne tikai to, ka transfers ir tiešām pabeigts, bet eh, ka tas ir eh, precīzs un akurāts un viss ir noticis saskaņā ar FIFA noteikumiem. Ja ir aizdomas par eh, kaut kādām neatbilstībām, tad mēs sazināmies ar klubiem un asociācijām un lūdzam labot kļūdas, dodot viņiem iespēju reaģēt un lūdzot viņiem nodrošināt atbilstību noteikumiem. Ja ir eh, skaidrs pārkāpums eh, kādiem noteikumiem konstatēts, tad eh, tiek piemērotas sankcijas. Līdz 14 tūkstošiem šveices franku pirmā pārkāpuma gadījumā, vai ja tās ir sistēma, tie ir sistēmiski pārkāpumi, tad FIFA disciplinārā valde var nākamajā arī ar transferu aizliegumu. Uh, tādi ir tikuši piespriesti, piemēram, Spānijas klubiem, kuri nav atbildīgi rīkojušies attiecībā uz nepankadīgiem spēlētājiem, kā arī klubi šeit, kur ir pārkāpuši trešo pušu noteikumus. Šeit varbūt runa gan par finanšu sankcijām, gan arī par transferu aizliegumiem. Piekļuvu platformai. Ir mums ārkārtīgi būtisks jautājums, un tā ir ierobežota. Ne visiem ir piekļuva šai sistēmai. Neredz žurnālisti un citi sabiedrības pārstāvi vēlas piekļūt šai sistēmai. Sistēmas piekļuve ir ierobežota, tai var piekļūt tikai klubu un asociāciju darbinieki. Un piekļuve tiek nodrošināta tikai tad, kad mēs esam veikuši pārbaudas attiecībā uz tiem individiem, kur vēlas piekļūt sistēmai. Viņiem arī ir jāpierāda, ka viņi ir kluba vai asociācijas darbinieki. Viņi nevar būt starpnieki, kas formāli pazīstami kā spēlētāju aģenti. Pirms nodrošinām piekļuvi papildus uh, dažādām pārbaudēm, mēs pārliecinamies arī, ka viņiem ir atbilstošās datorprasmes, viņi runā vismaz vienā FIFA izmantotā valodā un ir saņēmuši apmācību par uh, sistēmas izmantošanu. Viņiem ir arī jāparaksta konfidencialitātes deklarācija. Apmācība un atbalsts arī ir FIFA svarīgi elementi. Katru gadu mēs noturam konferences četrās vietās visā pasaulē, aicinam eh, TMS sistēmas izmantotājus piedalīties, eh, apgūt jaunāko informāciju, jauninājumus sistēmā un to, kā nodrošināt atbilstību FIFA noteikumiem transferu jomā. Papildus eh, šādai te apmācībai klātbūtnē mums ir arī online sistēma, kas ir pieejama. Tāpat nodrošinam arī atbalstu pa ēpastu un telefonu 24 stundas diennaktī. Ir vairāki modeļi, moduļi šai sistēmai. Viens no tiem ir nepilngadīgo modulis. To izmanto asociācijas, kas vēlas reģistrēt nepilngadīgu spēlētāju, kurš nav attiecīgās valsts valsts piedarīgais. Šeit ir runa par spēlētājiem zem 18 gadu vecuma. Kā jūs zināt, FIFA uh, ir aizliegusi nepilngadīgo spēlētāju pārvietošanu, taču ir zināmi izņēmumi, kas parādās 19.2 pantā attiecīgajos noteikumos. FIFA to ir iedibinājusi līdztekus procesam, caur kuru tiek uzraudzīta nepilngadīgo spēlētāju nodošana. Tas ir otrais pielikums. Uh, pirms eh, nepilngadīgs spēlētājs var tikt nodots jaunam klubam, eh, jaunajam klubam ir jāaugšuplādē dažādi dokumenti un informācija, tos izskata attiecīga persona. Un arī tiesnesis no FIFA status komitejas, kurš vai nu noraida vai eh, pieņem šo pieteikumu arī saskaņā ar visiem atbildības, caurskatāmības un integritātes noteikumiem. Es saprotu priekšādātāji, ka jau esmu pārsniegusi uh, Man atvēlētās desmit minūtes, bet varbūt ļausiet nedaudz tomēr turpināt. Es gribētu uzsvērt to, ka, lai vērotu caurskatāmību, atbildību un labu pārvaldību, FIFA ir attīstījusi tā saukto TTMS, tātad tā ir nacionāla sistēma līdzekļu starptautiskajai transferu sistēmai. Nīderlande jau kopš 2017. gada izmanto šo nacionālo sistēmu, Šī tehnoloģija ir pieejama asociācijām eh, pašmāju līmenī, lai notrošinātu atbilstošu profesionālo futbola spēlētāju transferu īstenošanu. Trešo pušu īpašumtiesības. Pēc tam, kad esam konsultējušies ar iesaistītajām pusēm visā pasaulē, FIFA ir īstenojusi aizliegumu TPO jomā. Tas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Šīm aizliegumam bija pārējais periods līdz eh, tā paša gada 1. maijam lēmums sara vēsturi palīdzību tika izplatīts arī asociācijām, un papildus šai vēstulei tika izdarīt vairāki grozījumi noteikumos. Es eh, sākumā runāju par to, ka noteikumi pastāvīgi mainās, un šis ir viens no piemēriem. Ir jauns eh, pants 18t, un tur tiek skaidrots aizliegums tiek definēts, kas ir trešā puse, un arī tiek nodrošināts, ka caurskatāmības labata eh, klubi, kas ir parakstījuši trešo pušu eh, īpašumtiesību līgumus eh, vai arī to darījušas pārējais periodu laikā, tiem šis te līgums ir jāaugšuplādē sistēmā līdz 2005. Eh, gada 1. maijam klubiem un asociācijām no visas pasaules bija jāaugšuplādē šie te trešo pušu nolīgumi transfer matching sistēmā, un tādu bija vairāk nekā 6,5 tūkstoši. Tāpat tika izdarīts izmaiņas arī pašā sistēmā, ņemot vērā jaunos noteikumus, ar ko FIFA nāca klajā. Un mm, šie noteikumi noteica, ka katreiz, kad klubs uh, iesaistās spēlētāja transferā, tad viņiem ir jānāk klājā ar pozitīvu vai negatīvu atzinumu attiecībā uz to, vai ir trešo pušu īpašumtiesības. Ja viņi norāda, ka tādu nav, tad ir jākšu plādē deklarācija, kur parakstīs pats spēlētājs un arī iepriekšējais klubs, garantējot to, ka nav nekādas trešo pušu īpašumtiesības šajā situācijā. Kā jau es skaidroju, tad eh, mēs īstenojam dažādas eh, atbilstības noteikumiem pārbaudas. Un ir uzsāktas vairākas izmeklēšanas procedūras pret vairākiem klubiem visā pasaulē. Viņiem tiek lūgts skaidrot eh, nolīgumus, ko tie ir noslēguši, kur varētu būt runa par trešo pušu īpašumtiesībām. Vairākos gadījumos FIFA disciplinārā komiteja ir piespriedusi sankcijas klubiem, kas ir pārkāpuši noteikumus. Klubiem ir piespriestas finanšu sankcijas, kā arī transferu aizliegumi. Un šī informācija ir pieejama caur FIFA mediju kanāliem arī presē. Un tas ir atturošs līdzeklis eh, tiem klubiem, kuri vēlas eh, noslēgt šādus trešo pušu īpašumtiešību nolīgumus. Tiek eh, norādīts, ka ja viņi tā rīkotos, tad tam būs arī sekas. Lūk, manuprāt, tā ir atbild uz pirmo jautājumu. Priekšādātājs ir norādījis, ka man atvēlētais laiks ir beidzies, tā ka es otro rakstiski uzdoto jautājumu un varbūt atstāšu mūsu sanāksmes diskusiju daļai. Paldies! Jā, yeah, thank you very much! Paldies! Morisas kundze, jūs esat arī mums uh, atsūtījusi daudzus dokumentus, kas pietiekami labi ilustrē sistēmu. Un varētu uzdot jautājumu, cik tas ir efektīvi, kas to kontrolē, un varbūt, ka ir arī kādi deficīti palikuši vai neatbildēti jautājumi. Un tagad došu vārdu Julianam Zilberštainam. Eh, viņš ir UEFA juridiskais konsultants. Viņš vēlētos mums pastāstīt par UEFA pasākumiem, lai varētu vairot godīgumu un caurskatāmību futbola tirgu. Lūdzu, jums vārds. Vielen dank, Herr Prezidents. Priekšsēdētāji kungs. First and... Pirmām kārtām es vēlējos uzsvērt, ka ņemot vērā dažādas finanšu darījumus, kas norisinās futbola pasaulē, un arī to, cik uh, lielu lomu uh, tagad sabiedrībā spēlē futbols, protams, ir tikai normāli, ka notiek kaut kāda kontrola, ko veica uh, valstu iestādes visos līmeņos. Un, protams, arī Eiropas parlamentam eh, te ir jāveic kontroli, jo tas ir vienīgais tiešā veidā ievēlētais Eiropas Savienības um, eh, orgāns. Mani sauc Žulians uh, eh, Zilbersteins, es esmu vecākais juridiskais konsultants uh, UEFA, arī Eiropas jautājumos, un es turpināšu runāt angļu valodā, nestoties to, ka man dzimtā ir franču. Uh, UEFA ir uh, futbola asociācija uh, Eiropā, un tai ir um, jāuzņemas daudz atbildības, tā ir milzīga atbildība, kas gulst uz uh, UEFA pleciem, un šī atbildība kļūst jo lielāka, jo šobrīd futbolā nākas sastapties ar daudziem pārbaudījumiem, uz kuriem, protams, ir jārēģē kopīgiem spēkiem visām iesaistītajām pusēm. Es domāju par korupcijas risku, par finanšu stabilitāti un arī um, dažādiem citiem apdraudējumiem, kas var ietekmēt uh, sacensību, spēļu, godīgu norisi un tā tālāk. Un šie pārbaudījumi ir tik pamatīgi, ka uz tiem ir jārieģē uh, pietiekam neatkāpīgi. Ir jārēģē tā, lai varētu saglabāt uh, sporta garu, šo godīgo garu, uh, ir uh, jāparūpējas par labu uh, pārvaldību un arī par sporta nākotni galgalo. Runājot par UEFA, mēs esam ieviesuši pasākumus, lai uh, finanšu darījumi futbolā patiešām būtu caurskatāmi. 2010. gadā tika ieviestas uh, finansiālas godīgas spēles uh, regulas, regulējums. Un jāsaka, ka tā varbūt ir pati ambiciozākā regulējušā iniciatīva, kas vispār ir tikusi ieviesta sporta pasaulē. Septiņas gadus vēlāk un domāju, ir godīgi piemetināt, ka šis finanšu fair play ir uzlabojis pārskat atbildību futbola klubu pārvaldībā. Un šis finanšu fair play ir arī stabilizējis klubu finanses. Varu minēt piemēru. 2010. gadā futbola klubi Eiropā uh, bija uzkrājuši 1,7 miljardus zaudējumu. Bija iedzīvojušies 1,7 miljardos zaudējumu 2010. gadā Eiropā. Pēc pieciem gadiem, 2015. gadā, zaudējumi bija samazinājušies līdz uh, 300 miljoniem varam izrēķināt, ka piecu gadu laikā no 2010. līdz 2015. gadam uh, zaudējumi futbola klubiem samazinājās no 1,7 miljardiem līdz 300 miljoniem, pateicoties uh, finanšu fair play. Bet tas arī nav viss. Līdztekus uh, šīm normām mēs arī uh, vērsāmies pret trešo pušu um, īpašumtiesībām, uh, kā jau Kimberlī un Maikls jums pastāstīja, un mēs vēlējāmies, lai FIFA atteiktos no šādas prakses izmantošanas. Mums arī jāatzīst, ka UEFA ietekmē un jurisdikcija ir, protams, arī ierobežota. No nu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, piemēram, ar uh, ārzonas maksājumiem, uh, par uh, attēlu publicēšanas tiesībām, tā ir tāda joma, kur mūsu kontrolas iespējas patiešām ir ierobežotas. Mums, protams, ir jāatrod dažādi instrumenti, jābūt pietiekami novatoriskiem, lai varētu ieviest pietiekami daudz caurskatāmības futbolā. Bet, ja mēs runājam par dalību valstu nodokļu režīmiem, tas galīgi nav mūsu jurisdikcijā. Vakardien, kad eh, braucu uz Briseli, lasīju dokumentu ko sagatavoja Eiropas parlamenta izpētes dienests eh, par sportu. Un jūsu dienests ir sagatavojuši šādus dokumentus. Tur bija rakstīts par to, ka tādi izdevīgāki nodokļu noteikumi ir Eiropas komisijas kompetencē kā arī policijas spēku kompetencē 107. 108. LSD līguma pants arī uz to attiecas. Un Eiropas komisija vairākas reizes jau ir to minējusi, un tā ir arī uh, izskatījusi vairākus gadījumus, ņemot vērā uh, tādus slavenus futbola klubus, kas atrodas Spānijā. Noslēgumā gribēju pateikt, ka UEFA vienmēr ir gatava sadarboties ar Eiropas Savienības um, institūcijām. Mums ir um, izveidojies arī ļoti tāds um, ražīgs dialogs ar šīm institūcijām. Un 2014. gadā, pateicoties šīm aktivitātēm, mēs varējām arī uh, izveidot īpašu sadarbības formu ar Eiropas komisiju. Un Mūsu gatavību sadarboties arī ļoti labi ilustrē e, pastāvīga UEFA e, biroja atklāšana, atvēršana Briselē. Un uh, tika pieņemts arī Takulas ziņojums, rezolūcija, kas veltīta sportam, un iepazīstoties ar Takulas kunga ziņojumu, var saprast, ka uh, Daudzos jautājumos, kas saistīti ar sportu, Eiropas parlaments un UEFA ir vienas prātas. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Paldies, Vilberštaina kungs! Vēlētos pateikt, ka mēs uh, šeit bieži diskutējam. Uh, šodien esam sarīkojuši arī uzklausīšanu Un mēs pēc tam arī lauzām galvas, ko tad ir uh, iespējams īstenot. Vienreiz šeit bija ieradies arī uh, komisijas priekšsēdētājs, uh, nodokļu komisārs Moskovici uzklausīšanā piedalās divreiz, tāpat kā komisāra Jūrova, kam jācīnās pret nelegālo līdzekļu legalizāciju. Tagad došu vārdu Gregoram Raiteram, kas ir Vācijas futbola, futbolistu aģentu asociācijas um, priekšsādātājs, un viņš darbojas arī FAA. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, um, ka jūs komiteja mūs uzaicināja šodien piedalīties šajā uzklausīšanā, lai mēs varētu pastāstīt par uh, futbola um, aģentu darbu. Es gribētu um, pateikt, ka mūsu organizācija ir viena no jaunākajām futbola pasaulē. Mēs arī uh, sadarbojamies ar UEFA un FIFA. Mēs esam bezpēļņas organizācija, kas dibināta 2007. gadā, atrodamies Hāgā, Nīderlandē un um, ir piecu locekļu valde, kurā ir pārstāvēts piecas uh, dažādas dalībvalstis, četras uh, ir tās, kurās atrodas lielākās futbola uh, līgas Eiropā. Uh, un vienīgais eh, Spānija nav pārstāvēta mūsu uh, organizācijas valdē. Ir arī pārstāvi no Brazīlijas, un esmu arī viens no izpildirektoriem. direktoriem. ir 17 uh, dalību valstis, 12 ir Eiropas Savienības dalību valsts, 5 ir ārpus Eiropas Savienības, uh, 2 valsts ir Brazīlija un Argentīna, Argentīna arī pārstāvētas no Dienvidamerikas. Kādēļ mēs izveidojam šo organizāciju? Eh, tam ir visai vienkārši izskaidrojums. 2007. gadā Eiropas Savienība sagatavoja balto grāmatu par sporta nākotni. Un, protams, tur tika pieminēta arī āģentu profesija, tas, kā tiek eh, pirkti un pārdot futbolisti Eiropas Savienībā, kā notiek šie transferi. Un Baltajā grāmatā tika arī norādīts uz um, dažādām dažādiem pārkāpumiem, piemēram, uh, futbolistu transfera procedūru laikā. Tika minēti pārkāpumi arī uh, tas, ka, piemēram, aģentu aktivitātes uh, ir bijušas saistītas ar korupciju, ar eksploatāciju un arī ar um, nelegālu līdzekļu legalizāciju. Un uh, daži šie aģenti ļoti nopietni uztvēra Baltajā grāmatā teikto un teica, ka patiešām šāds nelikumības uh, futbolā norisinās un pret tām ir jācīnās un ir uh, jāparūpējas, uh, lai tas vispār tiktu izskausts. Tieši tādēļ arī EFA tika dibināta. Kādi ir mūsu organizācijas mērķi? Pateicoties pašregulācijai, mēs vēlamies, lai futbolā un arī aģentu starpā valdītu augsti ētikas un profesionalitātes kritēriji. Ir trīs galvenie mērķi, ko EFA sev ir izvirzījusi un ko mēs vēlamies sasniegt. Viens no tiem ir uh, secīga aģentu izglītošana, informēšana, jo, protams, ja mēs vēlamies, lai šie cilvēki strādātu labi un godīgi, viņi ir jāinformē par to, kas viņiem ir jādara, kādi ir likumi, kādos saskaņā ar kādām normām viņiem jādarbojas. Un, protams, ir arī atšķirīga situācija valstīs, runājot arī par pieņemšanu darbā. Mums ir nepieciešams vairāk caurskatāmības, runājot arī par finanšu darījumiem, jo ja jūs sekosiet naudas plūsmai, nu tad eh, vienā brīdī tā, jums, tā jūs novedīs pie cilvēka, kas aiz eh, tā visa stāv, un tas arī tik minēts jūsu izdotajā Baltajā grāmatā. Protams, eh, klubiem, aģentiem, asociācijām ir jārūpējas arī par mazgadīgo spēlētāju aizsardzību, un regulējošais ietvers nav pietiekami labs, lai uh, pasargātu šos mazgadīgos spēlētājus, kas vien, var tikt arī uh, pārcelti uz uh, citām valstīm, lai tikai klubs varētu nopelnīt vairāk naudas. 2015. gadā FIFA arī ieviesa regulējumu par uh, Uh, darbu ar starpniekiem, un iepriekšējā licencēšanas sistēma tika atcelta. 2009. gadā notika arī uh, FIFA seminārs Briselē un tika secināts, ka 70% transferu piedalījās uh, nelicencēti aģenti, ko nevarēja līdz ar to FIFA sankcionēt. Tādēļ mums vajadzēja arī padomāt par labāku atļauju e, izsniegšanas sistēmu un e, FIFA atteicās no iepriekšējās, kas tika izmantota. Ja mēs runājam par sadarbību ar e, starpniekiem, FIFA uzskatīja, ka tas ir ietvars, kas ir jāizmanto tikai FIFA dalību valstīm, bet jāsaka, ka tas apgrūtināja nevienu aģentu darbu Eh, kam ir jāstrādā Eiropas Savienības teritorijā, bet eh, arī apgrūtināja pārkāpumu izsakojamību. Ja mēs runājam par to, kāda ir šī situācija kopumā, ja jūs, piemēram, strādājat Francijā, jums ir nepieciešama atļauja, bet, ja jūs vēlaties reģistrēties Spānijā, jums ir uh, jāsniedz intervija, eh, jūs tiekat intervētas spāņu valodā, un tas ir visai sarežģīti, ja jūs šo valodu nepārvaldāt pietiekami labi. Un, ja jūs uh, eh, vēlaties darboties kā aģents apvienotajā karalstā, kontrola ir vēl lielāka. Un uh, Itāļu uh, aģentu asociācijas arī protestēja pret um, starpnieku izmantošanu, un tas tika atcelts. Ja mēs runājam par starpnieku izmantošanu, protams, tas samazina caurskatāmību, tas neļauj pietiekami labi aizsargāt mazgadīgos spēlētājus, un ir arī atšķirīgs regulējums dalību valstīs. Šajā tabulā jūs varat redzēt ka jaunais regulējums tika īstenots sešās dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, eh, ka, piemēram, Anglijā eh, aģenti saņem 3% no transferu summas, Francijā tie var būt eh, pat līdz 10%. Un jums, protams, eh, ja Spānijā jums ir jāsniedz intervija, citās valstīs ir jābūt īpašiem dokumentiem, citur jums ir jābūt rezidentam. Un jāsaka, ka saskaņā ar veco sistēmu jūs varējāt samaksāt 500 eiro vienreiz, un jums nekas eh, vairs nebija pēc tam jāmaksā, bet tagad ir jāmaksā noteikti summa katru gadu uz Portugāli, tie pat ir 1000 eiro. Uh, Mēs, kā organizācija, sadarbojamies arī ar aģentūrām, mēs palīdzam aktīvāk cīnīties pret pārkāpumiem, nelikumībām, un, jāsaka, Vācija un Nīderlanda 2017. gadā ievies ētikas kodeksu, kas ir pat vēl ambiciozāks par FIFA regulējumu. Nacionālās asociācijas Vācijā, Nīderlandē, Čehijas Republikā m, mm, tiek uzskatīts par līdzvērtīgiem partneriem, un 10. februārī 2016. gadā Vācijas futbola līga, Vācijas futbola asociācija un Vācijas futbola aģentu asociācija parakstīja saprašanās memorandu, un um, to tagad kā oficiāli partneri atzīst gan DFL, gan DFB pēc tam, kad DFVV ievies uh, šī gada jūnijā ētikas kodeksu, uh, iesaistītās puses uzsāka sarunas, lai varētu uh, arī um, šo sadarbību noformēt oficiāli. Mēs, protams, vēlamies panākt pietiekami labu tādu saskaņotību gan starp ekonomiskajām interesēm, gan arī starp šīs spēles emocionālo vērtību. Jāsaka, ka visas trīs organizācijas jau sadarbojas, lai uh, futbola aģenti būtu informētāk, izglītotāk un savu darbu padarītu kvalitātīvāk mēs sadarbojamies, lai varētu arī labāk aizsargāt mazgadīgos spēlētājus, nepilngadīgos spēlētājus starptautiskajā līmenī DFL, DFB un DFVV vēlas, lai visi starpnieki, eh, kas nāk no valstīm, kurās ir līdzīgs regulējums vai līdzīgi standarti, pieņemtu arī nacionālas reģistrācijas prasības. Nīderlandes un uh, Vācijas līmenī tas jau ir noticis, un uh, pēdējās uh, sekundēs, kas man atvēlētas, uh, gribēju jums pateikt dažus vārdus par aģentu uh, apmaksu. Aģenti saņem uh, procentus, uh, ņemot vērā uh, vidējo summu, ko saņem spēlētājs gada laikā, un mm, viņi gan uh, nesaņem procentus no transfera izmaksām, uh, tās eh, sadala tikai klubi savā starpā. Esmu jau eh, runājis ilgāk nekā plānots, bet pašā noslēgumā piemetināšu ka visi aģenti nav uh, izspiedēji vai neģēļi, nu varbūt dažreiz tas tā var uh, izklausīties, un jāsaka, ka 95% no transfēriem notiek saskaņā ar normām un noteikumiem, vairums aģentu maksā nodokļus, viņi arī uh, pieņem darbā vēl papildus darbiniekus, un mēs patiešām vēlamies sadarboties uh, ar visām iesaistītajām pusēm, lai tas uh, notiktu tikpat labā līmenī sarunai arī turpmāk. Paldies! Kā, doktor. Paldies doktoram Raiteram. Manuprāt, tās problēmas, eh, kas pastāv, jūs skaidri ieskicējāt. Jums ir liels uzdevumu lokus, tas man ir skaidrs. Neviens neapgalvo, ka uh, viena daļa no šī kopējā tirgus ir ar krāpnieciskiem nolūkiem. Nē, mēs vēlamies noskaidrot, kas ir darāms, lai nodrošinātu, ka caurskatāmība un godīgums eh, tiktu palielināts. Mēs strādājam pie priekšlikumiem šajā jautājumā, tāpēc šobrīd nekomentēšu dzirdēto, bet dot vārdu kolēģiem. Parasti mums ir piecu minūšu bloki. Viens min, viena minūte jautājumam, četras minūtes atbildēji. Es aicinātu kolēģus minēt, kam viņi uzdod jautājumu. Sāksim ar līdzreferentu. Jepe Kofots. Viņam ir mazliet ilgāk laiks, jo viņš viens no referentiem. Lūdzu, Jepe. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par prezentācijām. Es domāju, ka mums visiem, eh, kas mīl futbolu, bija sāpīgi skatīties uz to, kas notiek eh, futbola pasaulē saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kristiānu Ronaldu 63,5 miljonus eh, pārskaitīja fiktīviem uzņēmumiem Britu Virģīnas salās apiet nodokļus Lēnels Messi, tika apzi, atzīts par vainīgu 4,1 miljonu nenomaksāšanā Spānijas valstī un saņēma nosacītu sodu. FIFA pārstāvja, kādas jaunas pasākums esat īstenojuši, lai e, novērstu šādu rīcību turpmāk? Pēc Messi e, sprieduma uzsākta kampaņa Mēs visi esam Leo Messi. Šī Eh, lapa joprojām ir aktīva Barcelonas eh, futbola kluba mājaslapā. Eh, jāprasa FIFA vai UEFA pārstāvim, vai šāda kampaņa pārstāv UEFA un FIFA mērķus. Jūs ļoti pamatoti iestājāties par uh, godīgu spēli, vai nevajadzētu cīnīties arī par godīgu nodokļu maksāšanu? Vēlētos dzirdēt, kāds konkrēts pasākums esat veikuši attiecībā uz Barcelonas futbola klubu. Uh, Un visbeidzot, Renkers kungam jautājums. Jautājums par peļņu no sportista tēla pārdošanas. Kā tur īsti tā problēma šobrīd ir? Vai e, par to tiek ziņots, ja tas viss ir slepeni? Mēs dzirdējām no UEFA, ka tas nav īsti viņu jurisdikcijā. Es vēlētos no jums zināt, e, cik jūsuprāt e, liela šī problēma ir no šobrīd. Paldies, Jepe! Vēlos vēlreiz norādīt, ka mums ir tulkojums 12 valodās, un katrs var izmantot savu dzimto valodu. Kurš sāks? Morisas kundze vai Zilberšteinkungs? Zilberšteinkungs, lūdzu. Although under uh, French gallantry rules, Kimberly Morris will have pēc eh, pieklājības normām Kimberlijai Morisai būtu pirmā jārunā, bet labi vēlos skaidri norādīt, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir skaidrs apdraudējums sociālajām vērtībām gan futbolā, gan sportam kopumā. Mēs runājam par futbolu, bet ne sportu kā tādu. Neviens sektors nav imūns pret šādu negodīgu rīcību. Tas ir arī drauds sporta uh, regulējušiem ietvaram un sacensībām kā tādām. Tomēr es uzskatu, ka šis jautājums ir jāuzdod nodokļu iestādēm. Varbūt viņiem ir intensīvāk jākontrolē futbolisti, viņu uzņēmumi, un ir skaidrs, ka ja viens no viņiem veids krāpniecisku darbību, tad viņiem ir jāsaņem sots vai jārēķinās ar sekām šādai rīcībai. Sadarbība ar finanšu izmeklētājiem un nodokļu iestādēm ir ļoti svarīga, lai varētu cīnīties ar šiem draudējiem. Vēlos arī papildināt, ka mēs, protams, atbalstītu jebkuru pieprasījumu sadarboties ar varas iestādēm, tāpat kā esam aicinājuši sadarboties uh, valsts iestādēm un sporta organizācijām, arī citās jomās, kā cīņa pret, pret spēļu sarunāšanu, cīņa pret huligānismu, cīņa pret dopingu un cīņa pret diskrimināciju. Līdz ar to sadarbības starp valsts iestādēm un sporta organizācijām varētu būt kā viens no elementiem, lai labāk risinātu šo situāciju. Priekšsēdētājs atvainojas, eh, bet manuprāt, netika atbildēts uz mani jautājumu par Barcelonas futbola klubu. UEFA pre prezidents eh, jūlijā izteicās, ka viņš ir gatavs pieņemt jebkuras reformas, lai padarītu spēli caurskatāmāk. Jepē, lūdzu, atgādini jautājumu. Es uzdevu ļoti konkrētu jautājumu par Messi gadījumu un Barcelona klubu. Viņiem joprojām ir spēkā kampaņa, mēs visi esam Leo Messi. Šeit nav runa par sadarbību ar iestādēm, bet gan par vērtību un kādu praksu jūs aizstāvat kā UEFA sadarbībā ar klubiem. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums, jo tas viss notika pēc sprieduma saņemšanas. pēc šiem notikuma attīstības mēs turpinām popularizēt veselīgu un pārdomātu pārvaldību visos līmeņos. Okay, die äh, Antworten sind ganz Jā, nu, atbilde nav apmierinoša. Morisas kundze, vai jūs varat kaut ko pateikt? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es piekritīšu kolēģim un vēlos norādīt, ka ir svarīgi nodalīt FIFA lomu, jo par to es tikai varu izteikties. Kā pārvaldības pasākumu, kurus mēs īstenojam, ir saistīti ar spēlētājiem un spēles aizsardzību, nevis attiecībā uz nodokļiem, kurus maksā vai nemaksā konkrēti spēlētāji. Tas vairāk ir nodokļu iestāžu lomā uh, un atbildībā. FIFA noteikumi ir tādā globālā regulātoru līmenī, kā mans kolēģis norādīja. Tas ir vairāk nodokļu iestāžu atbildībā. Kas attiecas uz jūsu minēto tīmekļa vietni, nezinu, vai kā FIFA kā organizācija var kaut ko darīt šajā jautājumā. Dengers kungs, pavisam īsi. Jautājums, cik es saprotu, bija tāda, vai uh, problēma ir liela vai maza. Pirmkārt, kādas struktūras arī tiek izmantotas par uh, tiesībām uz uh, sportista tēlu, nu, tas ir nacionāla līmenī. Uh, ir transfer un alga, bet uh, slaveniem spēlētājiem sponsori no visas pasaules, un uh, tur autortiesības jāņem vērā un tā tālāk. Mūsu apskatītajā periodā Ronaldo un Messi, ja viņi vislielākie to dara, tad to, to pašu dara arī mazāki. Un tiek kopēts arī šīs struktūras. Ap Real Madrid ir daudz cilvēku ar līdzīgām nodokļu struktūrām. Nu, viss svarīgs atkarīgs arī no tā, kādas padomdevējs izmanto, bet visi lielie spēlētāji izmanto šādas struktūras. Citi izmanto legālāks, citi mazāk legāls, bet nu, tā ir kā epidēmija vismaz to brīdi, kad mēs pētījām šo jautājumu. Bet eh, nodokļu iestādēm eh, tas ir ļoti problemātiski šīs eh, tiesības uz eh, tēlu ir globāli. Grūti izsekot, eh, kur šī nauda nonāk, bet nu to darīja visi. Tā, tas bija mūsu galvenais konstatējums. Paldies! Jautājumi noteikti, noteikti būs vēl arī turpmāk specifiskāk. UEFA prezidents sacīja, ka mēs esam atvērti jebkurām reformām, kas nāktu par labu spēlei tāds tālējošs komentārs. Tālāk. Līdzreferents Pīters Ječeks. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Sportā iesaistītās summas, ir tīpaši futbolā, ir milzīgas. Un ir skaidrs, ka ir ļoti sarežģīti veidi izstrādāti, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un izskatās, ka Bjērns Borgs, kas slavenais tenisists, vienkārši pārcēlās uz Monako, lai eh, neapliktu ar nodokļiem viņa tam laikam pieticīgos eh, ienākums eh, viņa dzīves valstī. Moris Skundze runāja par sankcijām. Cik bieži jūs piemērojat sankcijas, vai jums ir kāda statistika? Jo tas, manuprāt, daudz ko atklāja par to, cik labi darbojas pašregulējums. Otrs jautājums ir par datu bāzi. Cik lielā mērā un kādā veidā jūs dalāties ar šo datu bāzi ar tiesību sargājušām iestādēm? Un kāda veida informācija šai datu bāzē ir? Paldies! Paldies, Moris Skundze, lūdzu! Labs jautājums, jā. Tātad pirmais jautājums par e, uzsāktējām izmeklēšanām un sankcijām. Manā rīcībā šobrīd nav datu un statistikas par šo jautājumu, bet kopumā varu teikt, ka transferu sistēmā uzsāktās izmeklēšanas ir ap 1200 katru gadu. Gan saistībā ar tehniskiem pārkāpumiem, gan sistemātiskiem pārkāpumiem. No visām šīm lietām ap 80% eh, tiek slēgti pēc atbilstības nodrošināšanas. Tad vēl ir pārkāpums saistībā ar trešo pušu īpašumu tiesībām Eh, nesen tas eh, skāra arī Beļģijas klubu FC Curen, kas saņēma finanšu sankcijas un arī aizliegumu transferam vairākiem eh, transferu periodiem. Līdz ar to šāda darbība turpinas jau vairākus gadus, kopš sistēma ir izveidota un arī pirms tam saistībā ar disciplinārām sankcijām uh, kas e, izriet no FIFA disciplinārā kodeksa sankcijas, var sasniegt pat e, miljonu šveices franku par katru pārkāpumu. Par sadarbību ar nodokļu iestādēm mēs to darām, tad, kad mums to liek darīt. Varu jums arī atklāt, ka piecu gadu laikā, kopš es strādāju šajā amatā, e, lielākoties Dienvidamerikas ieņēmuma dienesti ir lūguši sadarbību. Mēs vienmēr esam gatavi e, to darīt, kad Šveices tiesa mums to uzliek par pienākumu. Protams, ka daudz e, no informācijas, kas mūsu rīcībā ir konfidenciāla, tur spēkā ir Šveices konfidencialitātes noteikumi. E, transfer līguma arī ir konfidenciāli, mums arī ir savi noteikumi konfidencialitātes e, jomā, un datu aizsardzības jomā, kas mums ir jāievēro. Es domāju, tā varētu būt arī kā atbilde uz mūsu jautājumu. Raiterkungs, vai jūs vēlaties kaut ko papildināt par uh, praksi? Nu, es teikšu tā. Es atvainojos, protams, par pāriešanu uz dzimto valodu. Nē, nē, tur nav jāatvainojās, tā ir oficiāla Eiropas saimnes valoda. Nu jā, par laimi. Par statistikām, statistikas datiem. FIFA izmantoja arī statistiku, kāpēc viņi likvidēja licencēšanas sistēmu iepriekš. Tiek apgalvots, ka 70% no uh, transferiem notika no nelicenzētu aģentu puses, bet paskaroties uz skaitļiem par sankcijām, kas, kurus eh, varēja piešķirt, nulle tur bija. Kopš 2007. gada mēs apgalvojam regulāri, ka starptautiskajā un arī nacionālajā līmenī eh, ir problēma tā, ka netiek piešķirtas sankcijas un notikumi, noteikumi, kas ir spēkā, netiek īstenoti. Vācijā 2008. gadā Tusk Koblens klubs eh, panāca, ka spēlētājs no Horvātijas eh, pie viņiem pievienojas neizmantojot licencētu uh, aģentu. Tur bija ar atzīmi Tusk Koblēns eh, rēķins tika izrakstīts no starpniekiem puse pret noteikumiem, un viņ, tika rakstīts UEFA par to, ka kaut kas jādara, un DFB atbilde bija, mēs taču nevaram to pierādīt es nezinu, kas tur pietrūka 2008. gadā, lai to varētu pierādīt, bet kopsavilkumā var teikt, ka mūsu iespējas ir tāds, ka 2007. līdz 2012. gads šajā periodā spiediens no EFA, FIFA un arī DFB attiecībā sankcijām bija ļoti neliels. Koblenz, tā ir mana dzimtene, es gan neesmu starp kluba īpašniekiem, bet zinu, ka pēc tam uh, Eh, atkāpās visi kluba valdes locekļi. Nu, vismaz kaut kas. Tālāk mūsu sarakstā ir eh, Lopes Aguilārkungs. Lūdzu, mūsu spāņu kolēģi. Todas las sesiones que hemos sostenido de trabajo en esta comisión, pero seguramente. Ir tikuši veikti divi ļoti interesanti pētījumi saistībā ar uh, Panamas dokumentiem mūsu komitejā, un mēs eh, cenšamies noskaidrot, kā tad apkarot krāpniecību ar nodokļiem. Šobrīd runājam tieši par futbolu un par milzīgu naudas eh, līdzekļu pārvietošanu. Arī futbolā ir uh, skandalozi nodokļu krāpšanās gadījumi. Un runa nav tikai par uh, milzīgiem naudas apjomiem, bet arī par ļoti apjomīgiem tīkliem, kur ir iesaistīti uh, spēlētāji, juristi un citi cilvēki, lai varētu līdzekļus novirzīt uz eh, dažādām eh, nodokļu paradīzēm. Mēs jau visi esam dzirdējuši iesaistīto vārdus un valda absolūta nesodāmība. Eiropā ir eh, ļoti skaidra nostāja attiecībā uz šiem jautājumiem un ir ļoti skaidra attieksme, proti ir jāapkaro izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet mums nav izdevies izveidot nepieciešamās struktūras, lai mēs varētu apkarot eh, nodokļu krāpniecību starptautiskā līmenī, un tas nav pieņemams. Par to vispār nav nekādu šaubu. Lai gan eh, daudz kas ir ticis darīts, lai vairotu atbildības sajūtu, uh, nodokļu jomā. Un, diemžēl futbola pasaulē tas īsti nav spēkā. Lūk, tā kā mans jautājums ir Morisa kundzei. Viņa pārstāv FIFA un pauž viņu viedokli. Ko tad varētu darīt ne tikai, lai vairotu informētību un uh, sirdsapziņu nodokļu jautājumos, bet uh, ko tad darīt, lai uh, liktu spēlētājiem saprast, ka īstenojot konkrētas prakses, viņi pārkāpja noteikumus. Un ko varētu darīt, lai izveidotu stingrāku juridisko ietvaru, lai tik tiešām kaut kādas sankcijas piespriestu tiem, kuri krāpjas nodokļu jomā. Lūk, kurš e, gribētu atbildēt, ir divas minūtes katram runātājam. Māris Kunze, lūdzu. Vai Zilbersteina kungs? Morris kundze. Svein, thank you for your comment. Paldies. Runājot par informētību un par apzināšanos, es domāju, ka pilnīgi noteikti transfer matching sistēmas izveida ir pirmais solis. Klubi ir tie, kam ir jāatklāja naudas summas, kas tiek izmaksātas spēlētājiem. Uh, ja mēs runājam par to, kopš kura brīža tad informācija tiek sākta vākt, eh, nu, kopš 2010. gada. Tagad varam eh, atskatīties uz septiņu gadu periodu, laikā klubi paši paziņo par eh, summām, kas tiek maksātas spēlētājiem. Tā kā noteikti, ka kopējā schēma ir caurskatāmāka, un tas ir solis tuvāk atbildīgai rīcībai. Protams, ka zināmā mērā uh, FIFA ir informācijas vācējs. Klubu ziņā ir atklāta akurāta informācija par to, ko spēlētājs ir saņēmis. Spēlētājiem pašiem nav piekļuvis transfermēšanas sistēmai, tā kā klubi ir tie, kuriem ir jāatklāja samaksātās naudas summas un jāpamato tas ar uh, augšuplādētu darba līgumu. Tā kā es domāju, ka pirmais solis ir spērts. Un uh, tālāk otrais jautājums par to, vai vajadzētu būt uh, kaut kādām deklarācijām par to, cik daudz nodokļos būtu jānomaksā spēlētājiem vai cik daudz viņš ir samaksājis. Nu, tas ir atkarīgs no jurisdikcijas. Uh, un strādājot ar 211 organizācijām dažādās valstīs, skaidrs ir tas, ka nodokļu režīmi šajās jurisdikcijās ir atšķirīgi. Tā kā, ja runa ir par kaut kādu regulatīvo ietveru, Nu, tad ir skaidrs, ka trešo pušu īpašumtiesību sakārtošana ir pirmais solis, tas nodrošina to, ka naudas līdzekļi paliek klubos, nu, un tādējādi arī ir iespējas runāt par nepieciešamām izmaiņām nākotnē. Es redzēju tagad kritisko Raidar kungu sejas izteiksmi, jūs gribat papildināt? Äh, Tā kā jūs pieminējāt arī spēlētāju konsultantus un uh, aģentus. Jāsaka, ka nodokļu nemaksāšana nav kaut kas tāds, ko varam pieciest vai no nu futbolā vai pilnīgi citā sektorā. Un es esmu Uh, arī pret to, ka visus futbolistus tagad uh, apzīmēs kā noziedznieks un nodokļu nemaksātājs. Protams, viņiem ir arī tāda īpaša sabiedri, atbildība sabiedrības priekšā. Un jāsaka, ja mēs runājam par to, ka futbols ir apalit, apolitisks, tas ir diezgan interesanti. Protams, ka futbolā ir arī šī politiskā dimensija, un futbolistiem ir jāsaprot, ka viņiem arī ir šī atbildība sabiedrības priekšā. Un uh, runājot par FC Barcelonas uh, tīmekļa vietni un uh, Lionel Messi transferu, uh, Ja šis uh, jaukais uh, puisis patiešām nav nomaksājis nodokļus, nu, tad uh, jāsaka, viņš ir noziedznieks un miers. Nevaram pret viņu izturēties uh, citādāk tikai tādēļ, ka viņš ir slavens futbolists. Bet tā nav problēma, kas skārtu tikai vienīgi futbolu. Tā ir sabiedrības problēma. Paldies! Liels paldies! Un tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājam. Pirko un tad Lerner kungam. Kiitos, herra puheenjohtaja. Monet jalkapalloammat... Paldies, priekšēdētāji. Jāsaka, ka ir jāskatās uz to, kā tiek uh, tērēta nopelnītā nauda, kā tā tiek investēta, kā tiek pārvaldīts uh, futbolistu īpašums. Un nesen ir arī izkristalizējies tas, cik svarīga loma ir uh, futbola aģentiem kopējā schēmā. Tas, protams, nenozīmē, ka spēlētājus varētu vai aģents varētu atbrīvot no atbildības par vienu vai otru izdarītajām izvēlēm, bet ir skaidrs, ka kopējo kultūru futbola pasaulē nevar ignorēt. Ir jāveido atbildības kultūra visos līmeņos. Es gribētu Raitara kungam vaicāt, kā aģenti, kas pārstāv labi apmaksātus futbolistus, kaut kā virza šo te futbolistu darbības, vai ir kaut kādas rīcības kodeks šādiem te labi apmaksāto futbolistu aģentiem, kam viņi seko, vai kādas citas norādes, un vai aģentiem tiek sniegta kaut kāda informācija, piemēram, no UEFA vai FIFA, kā to visu kārtot? Salīnijā. Paldies, domāju, šis jautājums pirmām kārtām tika adresēts Raiter kungam, lūdzu. Paldies. Paldies par jautājumu. Kā aģenti var palīdzēt? Protams, tas ir saistīts arī uh, ar to, cik viņi ir pieredzējuši. Un es pats kādreiz biju profesionāls futbolists, un tādēļ es arī ļoti labi izprotu uh, visus šos jautājumus, to arī, piemēram, uh, cik daudz uh, futbolists var sasniegt, kā viņš var attīstīties. Mēs um, arī kopīgi ar DFE un DFE FL strādājam pie tādām vadlīnijām, kā vajadzētu pareizi konsultēt futbolistus, bet mēs gribam arī šeit nodalīt, piemēram, nepilngadīgos spēlētājs. Viņš ir jākonsultē nedaudz citā veidā nekā tas, kas, piemēram, ir jau sasniedzis 20 gadu vecumu un strā, tagad spēlē vai Bayern München vai Borussia Dortmund komandā. Ja mēs runājam arī par eh, nodokļu konsultācijām. Jāsaka, ka konsultanti nav nodokļu konsultanti, viņi nav juristi, tādēļ viņiem arī nevajadzētu eh, konsultēt futbolus šajā jomā, un Vācijā tas vispār ir aizliegts. Lai kā arī nebūtu, DFVV ir jau organizējusi trīs ļoti veiksmīgus uh, seminārus tieši par nodokļu tematiku. Mēs runājam arī par problēmām un par to, kas varētu uh, radīt problēmas futbolistiem. Nu, es nekonsultēju futbolistus, bet es varu apzināt problēmas, un jāsaka, ka tā ir arī tāda kā DFVV locekļu kvalitātes zīme, ka šo problēmu var tematizēt. Un jāsaka, ka starptautiskajā futbolā tā ir ļoti nopietna problēma. Un kas notiks, piemēram, ja kāds futbolists tiks transferēts no Vācijas uz apvienoto karalisti vai uz citu klubu, kas tad notiks ar nodokļiem, Protams, ka cilvēki ir jākonsultē un nodokļi ir pareizi jādeklarē. Tādēļ ir arī pietiekam daudz nodokļu konsultantu, kas ar to nodarbojas. Mēs vēlamies izveidot tādu kā šo profesionālu tīklu, lai viņi arī starptautiskajā vidē futbolists varētu konsultēt. Paldies, vai kāds vēlētos kaut ko papildināt? Rengersa kungs, Zilberštain kungs, nē, labi. Atvainojos, tomēr kāds vēl runās, nē. Nākamais jautājums to uzdos Lui Mišēls, lūdzu. Oui, merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies runātājiem. Varbūt ne tik daudz par viņu atbildēm dažkārt, bet par viņu klātbūtni. Paldies! Nu, un jāsaka, es negribētu tagad tā demagoģēt. Es, eh, jūs pārstāvat eh, šīs te organizācijas, un ir skaidrs, ka jums tiek maksāts, lai jūs tās aizstāvat. Bet, nu, lūk, man konkrēts jautājums, eh, kuru es uzdošu, to, ko līdzīgi jau vajadzēja divi iepriekšējie kolēģi, un es arī neatlaidīšos. Lūk, gribēju pajautāt, ko jūs domājat par to, ka futbolisti, aģenti un klubi, kur tad eh, viņiem būtu jāmaksā nodokļi. Ja viņi maksātu nodokļus eh, tajā valstī, no kuras eh, nāk vai kurā darbojas, tas viņš būtu daudz skaidrāk. Un vēl man ir jautājums par to, ka iespējams ir jānāk klajā ar profesionāliem uh, noteikumiem eh, futbola aģentiem. Eh, nu, tā, lai izvairītos no situācijas, ka jebkurš ja eh, cilvēks, neatkarīgi no viņa piemērotības, savai prasmēm, var darboties kā futbola aģents. Un vēl jautājums par ētiku. Bārcelonas futbola kluba kampaņa. Mēsī gadījums Tātad tā, futbolists, kas ir ticis atzīts par vainīgu. Nu, un eh, tad es no jūsu mutes dzirdu, ka faktiski tā jau nav FIFA problēma. Manuprāt, tas ir absolūtā pretrunā ar tām pašām vērtībām, ko jūs it kā aizstāvat un eh, kas ir daļa no jūsu sociālās lomas un sociālās atbildības. Nu, manuprāt, tas ir diezgan eh, pretīgi atkritīties no nu, morālās atbildības šādā veidā. Uh, Es tik tiešām gribētu zināt, ko jūs domājat. Es nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka FIFA līmenī nav iespējams nākt klajā ar uh, kaut kādām sankcijām un to, kā risināms situācijas gadījumos, kad cilvēks ir ticis atzīts par vainīgu, un tomēr tiek īstenot absolūti amorāla kampaņa, un jūs uh, norādat, ka, lūk, neko mēs nevaram darīt. Nu, bulgāri briesmīgi. Lūk, jūs tikai runājat, ka, nu, lūk, tas viss ir atkarīgs no tā vai kā cita, un uh, Protams, ka tā, bet es tik tiešām gribu dzirdēt, ko jūs par to domājat, kādas ir ieceres, kādi ir ieteikumi un ko var darīt, lai mainītu FIFA noteikumus, lai nekas tāds neatkārtotos, jo, ja godīgi citādi, tas tēls jums ir diezgan nožēlojams un futbols ir sports, kam ir milzīga sociālā nozīme. Es esmu tik tiešām vīlies jūsu atbildēs. 24. 3 minūtes 24 sekundes. Kurš atbildēs? Īsi un uh, kodolīgi. Marisas kundze? Vērājā, bitte. Vērājā, kungs. Da die ersten beiden Fragen ja an die Spielerberater gerichtet waren. Eh, nu, es atļaušos atbildēt uz eh, pirmajiem diviem jautājumiem, ko mēs domājam par to, ka uh, Eh, varētu aprobežoties eh, šeit eh, ar izcelsmes valsti. Nē, tā nevarētu. Mums vēl nav tādas vienotas aģentu sistēmas, kādēļ tās nav. Jāsaka, ka spēlētāju aģentu tiesības ir valstu tiesības. Vācijā tas ir minēts 297. sociālo tiesību akta pantā. Tur ir teikts, ka katrs, kas vēlas uh, to darīt, eh, var eh, strādāt par aģentu. Jāsaka, ka arī Vācijas eh, iekšlietu ministrijā un darba ministrijā mēs jau esam uh, par to runājuši, mēģinājām ieviest pārmaiņas un uh, 2010. gadā FIFA piedāvājām labāku vienotu reglamentu, lai varētu uh, standartu latiņu pastcelt augstāk, bet FIFA to noraidīja. Uh, un tā arī veco um, licencēšanas sistēmu izārdīja. Tagad ir tāda starpnieku sistēma, kas ir jāizteno uh, dalību valstu asociācijām, un tas ir radījis tādu lielu sadrumstalotību nevien Eiropā, bet arī visā pasaulē, un tas mums rada problēmas. Paldies! Jā, vielen dank für die klare Antwort. Paldies par šo skaidro atbildi. Morisas kundze par pēdējo uh, daļu par morālo godīgumu. Yes, thank you. Paldies. Jūs uzdevāt jautājumu par sankcijām pret spēlētājiem, un, manuprāt, ir svarīgi saprast, ka FIFA risina jautājumus uh, par sankcijām, kas ir saistīti ar viņu uh, profesionālo darbību. Ja spēlētājs ir atzīts par vainīgu, piemēram, spēļu sarunāšanā, nu, tad tās ir nacionālas sankcijas, ko starptautiskā līmenī var īstenot caur FIFA kā caur regulatīvu iestādi. Un tad šāda informācija tiktu arī ievadīta transfer matching sistēmā, lai asociācija, kas uzņem šo spēlētāju, būtu uh, informēta par to, ka viņam ir uzlikt zināmas sankcijas. Priekšsēdētāji, jūs jau sākumā norādījāt, ka jūsu komitejai ir ierobežots pilnvaras attiecībā uz izmeklēšanu veikšanu un tāpat arī FIFA. Izmeklēšanas procesi, ko varam uzsākt, ir ierobežoti. Jebkurš izmeklēšanas gadījumā mēs vēršamies pie spēlētājiem un pie klubiem, pie asociācijām, ne jau pie nodokļu iestādēm. Mūsu uh, locekļi ir klubi un asociācijas. Mēs tiem varam pieprasīt informāciju, un gadījumos, ja šī informācija tiek atteikta, nu, mums nav iespējas viņus piespiest to darīt. Tā kā mūsu izmeklēšanas uh, darbības ir ierobežotas, tāpat kā jūsējās. Mēs darām, ko varam sporta kontekstā. FIFA ir futbolu regulējoša struktūra. Mēs nevaram neko noteikt attiecībā uz e, nodokļu krāpniecību vai nacionālo tiesību aktu pārkāpumiem, ne tikai nodokļu jomā, bet arī citos. Paldies! Nākamais manā sarakstā ir Steli, Stelijos Kluglu. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti konkrēti izteikšos. Jūs izmantojat argumentu, ka lūk, izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir eh, nacionālo nodokļu iestāžu ziņā. Es gribēju pavaicāt gan eh, FIFA, gan UEFA pārstāvjiem. Nu, pieņemsim, ka spēlētājs ir eh, notiesāts par nodokļu krāpniecību savā paša valstī vai jūs būtu gatavi nākt klajā ar sankcijām pret tiem spēlētājiem, kas ir tikuši notiesāti par nodokļu krāpniecību. Un vēl kāds jautājums. Renēt kungs teica, ka viņam ir zināma situācija klubos Nīderlandē, kur nav zināms, kam tad pieder komanda. Nu, tas izskatās pēc naudas atmazgāšanas gadījuma. Vai varbūt pat tiek piesakts terorisms, varbūt narkotika kontrabanda. Tas var būt jebkas. Ja mēs nezinām, kurš miljoniem eiro katru gadu tērē šīm komandām, nu, iespējams, ir viss. Un vai jūs esat eh, gatavi nākt klajā ar konkrētiem noteikumiem par to, ka ir jāpārbauda īpašumtiesības ir eh, jāpārbauda, kurš tad ir faktiskais īpašnieks visā Eiropā un arī pasaulē. Cik tālu tas ir FIFA pārziņā. Nu, un eh, es atkal vēršos pie Rengēta kunga. Viņš eh, savos izteikumos norādīja, ka regulātori nereti ir korumpētāki nekā spēlētāji. Vai, vai es jūs tā teikt pareizi citēju? Nu, nepilnībā, bet faktiski jā. Labi. Viss divas minūtes katram. Ne, man tomēr jāpavaicā. Gribēju gluži vienkārši viņu pareizi citēt, tāpēc pārvaicāju. Priekšsēdētājs, nē, nu jau tur ceturtais jautājums, tūlīt būs, nu pietiek. Nē, es atvainojos priekšsēdētāji, bet jūs dodat vairāk laika runātājiem, tad arī man lūdzu 30 sekundes priekšētātājs. Nu, nē, uzklausīsim atbildus, un tad, ja atliks laika, tad vēl nākamo jautājumu varēsit uzdot. Lūdzu, Rengēt kungs, ko teiksit? Nu, manuprāt, šis ir vairāk jautājums FIFA un UEFA. Es kurš vienkārši teicu, ka nu, FIFA netiek īpaši cienīta, ņemot vērā korupcijas skandālus, kas ir notikuši. Nu, un ja viņi regulē nozari, nu, un ja pašā regulatīvajā ja iestādē ir tāds problēmas, kāds bija vērojams FIFA, nu, tas jau nepalīdz īpaši. Bet es domāju, ka viņiem būtu jāatbild uz pārējiem jautājumiem. Famols. Lūdzu, kurš atbildēs? Moris Kunze. Jā. Ja divi jautājumi. Pirmkārt, par uh, komandu īpašumtiesībām, ka īpašnieki nav zināmi par to vispirms. FIFA ir jauns prezidents, mums ir jauna vīzija, un uh, jāpiekrīt Rengēt kungam, ka tiešām iepriekš ir bijuši korupcijas skandāli, tie ir tikuši risināti mūsu organizācijā. Nu, un uh, daļa no FIFA vīzijas ir turpināt popularizēt futbolu, Un, ja mēs runājam par klubu futbolu, paturēsim prātā, ka runa ir par visu pasaules uh, daļu klubiem. Eh, FIFA ir izveidojusi klubu licencēšanas programmu ar mērķi iedibināt standartus uh, atsevišķās klubu futbola jomās. Um, Tas ir ticis eh, iedibināts kopš 2016. gada sākuma. Koncentrējamies uz eh, reģionālu līmeņa ietveru veidošanu. Atcerēsimies, ka mums ir 211 eh, asociācijas kā biedrs, un mums ir jāizveido tāds regulatīvais ietvers klubu licencēšanai, kur būtu ņemti vērā kluba finanšu dokumenti, būtu pieejama informācija par finanšu pārvaldību un būtu iespēja nodrošināt caurskatāmību. Tas ir viens no veidiem, kā FIFA risina šo jautājumu par jūsu minēto lietu, proti, ka nav zināmi komandu īpašnieki. Un jūsu jautājums par nodokļu krāpniecību nacionālā kontekstā. Dealing with the regulation of the nu, kā jau es teicu, FIFA regulē futbolu kā sportu, nevis nodokļu nomaksu šai jomā. Un tas arī nav tādas globālas pārvaldības struktūras uzdevums. Mēs uh, cenšamies izveidot vienlīdzīgus spēles noteikums visām mūsu asociācijām. Pirmais izaicinājums būtu uh, secinātu, ka konkrētais pārkāpums ir ticis skatīts visu instanču tiesās konkrētajā nacionālajā valstī. Es jau minēju piemēru par sporta sankcijām. Ja tādas ir piespriestas nacionālā līmenī, tad um, Nacionālā organizācija var lūgt FIFA to īstenot starptautiskā līmenī. FIFA ir izveidojusi ietvaru, ar kura palīdzību Uh, nu, kaut kādas sankcijas par pārkāpumiem sporta ziņā, piemēram, uh, spēļu sarunāšana. Lūk, to FIFA var pacelt globālā līmenī. FIFA globālā mērogā regulē šo sporta veidu. Paldies Silversteinam iespēju īsi atbildēt. Paldies, šo jautājumu es atbildēšu franciski. Lai ņemtu vērā arī Mišela kunga teikto, viņš gan, diemžēl, ir mūsu pametis. Nu, neko darīt atbildēšu franciski. Gribēju precizēt un atkārtot to, ka, protams, ka mēs nosodām jebkādus paņēmienus, ar, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Tā ir nepieņemama preks, prakste. Un, un runa ir, protams, par sporta vērtībām, bet arī par mūsdienu sabiedrības vērtībām Eiropā. Dzirdējām priekšlikumu no Morisas kundzes proti izvairīšanās no nodokļu nomaksas, tā nav problēma, ko UEFA vai FIFA, lai cik um, nozīmīgas uh, struktūras tās arī nebūtu, tā nav problēma, ko mēs uh, vieni paši varētu atrisināt. Šajā nozarē, tāpat kā arī daudzās citās, ir uh, tomēr sabiedriskās kārtības jautājums. Mēs nevaram reaģēt un visu atrisināt vieni paši. Ir nepieciešama struktūrēta sadarbība ar valsts iestādēm, ar izmeklēšanas iestādēm. Uh, ar tiesu iestādēm. Nu, tas ir tas, ko mēs varam vērot Vācijā. Priekšādātāja kungs Ferbohumu gadījums bija runa par spēļu sarunāšanu, un bija lieliska sadarbība starp Vācijas iestādēm un starp UEFA un izmeklēšanas iestādēm. Lūk, tā kā es gribu vēlreiz atkārtot, šajā jomā struktūrāla sadarbības starp sporta pārstāvošajām iestādēm un valsts iestādēm ir būtiska. Müssen. Paldies, es uh, lūkšu jūs izpratni, mums ir jāievēro arī laiks. Anis tagad. En, en español. Bueno, en primer lugar. Paldies, priekšādātā. Es izteikšos spāņu valodām. Pirmkārt, jau gribu teikt, ka, manuprāt, šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga. Uh, ne tikai ņemot vērā to, kāda ir arī mediju ietekme futbola nozarē, bet, eh, ja runa ir par ekonomisko vērtību, tie ir eh, vairāk nekā 2% no Eiropas Savienības kopējā IKP, milzīgas summas. Lūk, un eh, parādās skandāli, cilvēki atkāpjas no amata, platīnī un citi, kas centās apkarot korupciju FIFA. Problēmas ir ar uzticamību un tēlu, un es domāju, ka ir vairāk tomēr jācenšas atgūt sabiedrības uzticību. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt jau FIFA pārstāvē Morisa kundzei. Jums ir sistēma, lai uzraudzītu transferus, tātad transfer matching sistēma, un tā līdzi nāk arī sankcijas. Bet visas šīs sankcijas ir eh, lielākoties saistītas ar nepilngadīgiem spēlētājiem. Vai ir tādas sankcijas, kas ir tieši saistītas ar krāpšanos ar nodokļiem? Un otrkārt, vai jūs regulāri sadarbojaties ar nodokļu iestādēm? Vai ir kaut kāda sistēma, kas nosaka, ka tad, kad jūs secināt, ka ir krāpšanās ar nodokļiem, vai jūs vēršaties nodokļu iestādēs un pievēršat viņu uzmanību šai lietai? Par UEFA runājot, es domāju, ka mums vajadzētu konkrētāk izteikties un mazāk runāt aplinkus. Finansiālais fair play Jūs runājat tikai par uh, tādu ilgtveigu futbola klubu finansējumu, bet vai jūs esat domājuši par to, ka šie te taisnīgie finanšu standarti, varbūt, ka tajos būtu jāiestrādā arī krāpniecības apkarošanas mehānismi? Tātad, ko tad darīt, ja ir identificēta nodokļu krāpniecība. Nu, lūk, priekšādātais jau man rāda, ka jābeidz, bet vēl viens jautājums tomēr. Aģenti, piemēram, kā Jorge Mendes, kuru Eh, Spānijas nodokļu eh, inspektori ir eh, kronējuši par nodokļu krāpniecības schēmu arhitektu. Nu, lūk, ko tad darīt ar aģentiem futbola pasaulē? Nu, ko darīt ar licenci šādam aģentam, kurš ir ticis iesaistīts krāpniecībā, vai nevajag atņemt licenci? Paldies, 2 minūtes 16 sekundes, kurš atbildēs pirmais. Moris Kundze lūdzu par uzticamību. Perhaps, Mr. Chairman, you could help me by... Nu, varbūt, ka varētu atkārtot jautājumu, kas ir saistīts tīri ar uh, uzticamību. Tam nav laika. Sain. Kā tad uh, var saglabāt uzticamību pēc visiem šiem skandāliem? Pirmais jautājums, pirmais konstatējums, lūdzu. Think that... Nu, es domāju, ka ir tikuši īstenoti pasākumi no FIFA puses, uh, tātad tā, tā, tika atklāta informācija par saņemto samaksu. Uh, cita veida informācija, tāpat iepirkuma procedūras un nepieciešamība mūsu locekļiem īstenot labas pārvaldības eh, standartus. Kopš visiem notikušajiem skandāliem FIFA ir jauna administrācija, jauns prezidents, esam spēruši skaidrus soļus, lai attālinātos no pagātnes eh, un eh, tuvinātos, eh, tā teikt, jaunai paaudzei un eh, jaunam pārvaldības eh, posmam. Zilberštaina kungs ļoti īsi. Man ir arī īsi jautājums Raiter kungam. Jā, bet nu, te nebija arī tāda konkrēta jautājuma. Un bija jautājums par sankcijām, runājot par transferu mehānismiem, kas uh, ir saistīts ar krāpniecību un fiskālo krīpnie, krāpniecību. Mēs runājam par krāpniecību ar nepilngadīgajiem, bet es uzdevu arī uh, jautājumu par sadarbību ar nodokļu iestādēm. Vai ir kaut kāds sadarbības mehānisms izveidots? Jūs uz to neatbildējāt. Morisas kundze, man šķiet, es jau atbildēju uz tā kolēģi jautājumu, kas ir devies prom, mums ir bijušas izmeklēšanas eh, par to, kāda soļa ir spērti un tā tālāk. Ja mēs runājam par uh, ieviestājām sankcijām, FIFA regulējums ir tas pamats, uz kura balstāmies sankcionējot klubus un locekļu asociācijas. Un kas attiec uz nepilngadīgiem spēlētājiem, tā jau ir cita opera. Uh, Jāsaka, es varu tikai atkārtot, eh, Bēļģu klubs tika sankcionēts septembrī, ņemot vērā trešo pušu eh, īpašumu tiesību regulējumu pārkāpumu un tas ir tiešā veidā saistīts ar FIFA regulējumu, kas nosaka arī uh, šo futbola transferu pārvaldību. Priekšsēdētais, es saprotu, ka jūs uzreiz nevarat atbildēt uz visiem jautājumiem, bet varbūt, ka jūs to varat arī rakstiskā veidā pēc tam izdarīt. Vai kāds vēlas papildināts? Īstenībā laika vairs vairāk nav. Zilberštaina kungs, lūdzu. Varbūt jūs esat dzirdējuši par to, ka nākamnedēļ Šveicē EFA um, noturēs īpašu kongresu un mūsu prezidents piedāvās reformēt uh, varbūt uh, tā daļēji pašreizējo sistēmu, lai uzlabotu situāciju un uh, viņām bija arī 11 dažādi priekšlikumi, viņš runā par e, tādu fair play evolūciju un arī, piemēram, par to, kā labāk e, pārvaldīt un e, kontrolēt naudas plūsmas. Es gribēju arī pateikt, ka uh, UEFA kādreiz tik asi um, vērsās pret TPO, tādēļ, ka uh, mēs runājām par ļoti necauredzamu tādu īpašnieku tīklu, pilnīgu tur muģekli. Mums ir grūti cīnīties pret nelikumībām, ja patiešām situācija nav caurskatām, un tas nāk par ļaunu arī sabiedrībā. Paldies! Tagad jau esam tik tālu. Tik tālu esam iekavējuši, ka man gandrīz vairs nav laika uzdot jautājumu Raiter kungam. Uh, bet tomēr to uzdošu, ko mēs varam darīt kā Eiropas līkuma devēja, lai situāciju uzlabotu. Bet, nu labi, tagad trīs kolēģi ir pieteikušies brīvajā mikrofonā katram pa minūti. Pa minūtei un uh, iespējams arī īs atbild Anna Gomeša no Portugāles, Maite Ruiz un uh, Samita kungs. Anna, tu pirmā. Well, uh, when, uh, football... Paldies! Tad, kad mēs uzzinājām par uh, futbola dokumentu skandālu, futbola līks bija daudz juristu Portugālē, arī uh, Ronaldo konsultantu un daudz citu, kas teica, ka viņi vispār neko nav zinājuši un ka tā nav bijusi viņa vaina. Uh, Bet eh, jāsaka, ka tieši juristi lielā daļā pārkāpumi ir vainojami. Un eh, ja viņi neko nedara un nevēršas pret to, piemēram, arī ja FIFA neko nedara, tad viņi kļūst arī paši par noziedzniekiem un piedalās spēļu sarunāšanā. Es gribēju uzdot jautājumu Renderskungam, vai jums ir eh, kaut kāda informācija? Uh, par eh, šiem multinacionālajiem uzņēmumiem, kas piedalījās, eh, piemēram, arī futbolā, palīdzot eh, izvairīties no nodokļiem vai arī, piemēram, nodokļu iestādēs. Ir kaut kāds īpašs lodziņš, varbūt, kas apkalpo tieši futbolistus un sadarbojas ar šo mafiju. Paldies! Paldies! Eh, Reinders kungs. Jā, viena minūte jums. Jāsaka, ka Nīderlandē ir īpaša nodaļa um, nodokļu iestādē, kas sadarbojas tieši ar futbolistiem, bet es nedomāju, ka viņi ir mafiozi. Nē, viņi vienkārši mēģina cīnīties pret milzīgu industriju, kam ir milzīgas naudas summas tās rīcībā, bet es nedomāju, ka viņi sadarbotos ar kādu, ka viņi radītu šīs problēmas. Paldies, Maita Ruis, minūte. Uh, Paldies! Jūs runājat par klubiem, par asociācijām. Jūs negribat paši uzņemties uh, atbildību. Es esmu no Spānijas. Pēdējie pieci FC Barcelonas kluba um, uh, vadītāji vai nu gaida tiesas sodu vai jau atrodas cietumā. Uh, Nu, viņi ir uh, nopelnījuši ārkārtīgi daudz naudas. Korupcija ir uh, ieņēmusi tādus neaptverams apmērus. Tur ir tik daudz naudas tajā visās slēpjas. Nu, jāsaka, visi zina, ka šie cilvēki ir korumpēti. Tas nevienam nav noslampē, noslēpums. Kurš atbildēs tagad? Raitērkungs, lūdzu. Paldies! vai mēs esam informēti par to, vai kāds ir korumpēts vai nē. Nu, īstenībā mēs to nelēmsim, par to jāspriež tiesām. Un jāsaka, ka pret kādu mēs varam vērsties tikai tad, ja pret viņu ir pietiekam daudz lietisko pierādījumu apkopots, nu vai tas ir futbolists vai kāds cits. Un ja, piemēram, cilvēks ir ticis apsūdzēts un notiesāts, nu, jādomā, vai viņš tiek izslēgts no futbola asociācijas un vai viņš pazaudē savu aģentu licenci vai, kā, vai tam līdzīgi. Un ja, piemēram, li, jūs runājat par licenču atņemšanu, nu īstenībā 2015. gadā no nu, šīs sistēmas FIFA atteicās, bet mēs, protams, varam atgādināt par ētikas kodeksu, kas ir jāievēro arī aģentu asociācijām, un tad varam vērsties pret to visu tiesvedības ceļā. Paldies, Zilberštain kungs, ļoti īsi, nu pusminūte maksimāli. Ja runājam par jūsu jautājumu gribu atgādināt, ka šī gada aprīlī UEFA e, ieviesa vairākas reformas, lai modernizētu um, mehānismu kopumā, lai uh, uzlabotu pārvaldību un caurskatāmību. Un EAFA un UEFA arī ir veikuši reformas, bet nu jā, 30 sekundēs vairs nevar neko vairāk pateikt. Paldies, paldies jums! Lūdzu, jums tagad viena minūte. Paldies! Es gribēju uzdot jautājumu Rēdersa kungam. Es gribēju jums pateikties par šo pētniecisko žurnālistikas darbu, ko esat veicis. Jūs runājāt par īpašumtiesībām, par investīcijām klubos, un spāņu kolēģi jau jautājumu par to uzdeva. Bet pat eh, ieklausoties eh, šajās atbildēs, uh, par to, ka FIFA klubiem uzliek eh, citu regulējumu un uh, pieprasa ko citu, bet vai tas nozīmētu arī, ka varētu tādu alternatīvu um, patiesā labuma guvēja status šeit notiek, kas pastāv jau citās jomās? Uh, mums vajadzētu parūpēties, lai varētu pilnībā izsekot naudas plūsmai, ja e, tā e, ir īpaši pārsniedz ļoti lielas summas. Paldies, kurš vēl kaut ko par īpašumtiesībām varētu piemetināt Morisas kundze, lūdzu. Es uzskatu, ka jūs vēlties, lai FIFA uh, izveidotu vēl papildus normu kopumu, uh, kas būtu jāievēro klubiem, bet vienmēr, kad tiek uh, pieņemts jaunas normas, jauni noteikumi, ko FIFA vēlas uh, ieviest starptautiskā līmenī, runājot arī par īpašumtiesībām, ir cilvēki, kas vēlas apšaubīt uh, šos uh, noteikumus, un, protams, FIFA tas ir jāņem vērā, tad, kad mēs domājam par jaunu likumu regulējumu ieviešanu. Jāsaka, runājot par šķīrēju tiesām sportā, arī tad FIFA skatās, kā regulējums tiek izmantots, vai tas ir jāpiemēro globālā līmenī. Un, protams, tas ir jāpatur prātā, runājot par jauna regulējuma pieņemšanu. Lūdzu, varbūt eh, pirmām kārtām ir jāapzinās, vai konkrētos gadījumos nebūtu arī citas struktūras uh, atbildīgas, vai tas nebūtu to kompetencija, runājot arī, piemēram, par arbitrāžu sportā. Uh, tagad profesors Bērns Lūke. Uh, Paldies! Sākumā es gribētu runāt sākumā par primārajiem un sekundārajiem um, ienākumiem. Pirmām kārtām um, futbolista nopelnītā alga, ko viņš nopelna tieši par spēlēm. Otrām kārtām nauda, ko viņš nopelna, uh, ieguldot to kaut kur investējot biržā un tā tālāk. Nu, vai par Messi runājot, mēs runājam par primārajiem vai sekundārajiem ienākumiem. Otrs jautājums - futbolisti. Uh, saņem arī prēmijas un vai par tām arī tiek eh, maksāt nodokļi. Es domāju, ka nav varbūt eh, tik daudz iespēju par, eh, teiksim, krāpties ar nodokļiem, kas ir ar, jāmaksā tieši par atalgojumu, bet ir arī, piemēram, reklāmas, par kurām futbolists saņem ārkārtīgi daudz naudas, kā tas tiek kontrolēts. Trešām kārtām transfēra maksājumi ir tāda kā kompensācija par to, ka uh, futbolists ir lausis savu līgumu vienā klubā. Man šķiet, tie pat nav tādi ienākumi, un arī šo uh, Eh, kapitāla ienākumu nodokļi, varbūt tas pat viss jau ir paturēts prātā. Paldies, jā, nu visi grūtākie jautājumi tagad pašās beigās. Eh, doktor Raiter, lūdzu. Jā, nu īstenībā tik eh, sarežģīti nemaz šie jautājumi nebija. Nu, bet jums ir tikai viena minūte. Labi, par pirmo jautājumu primārie, sekundārie ienākumi. Es varu teikt gan, gan. Mēs runājam arī par to, ka nemaz visus šos primāros ienākumus nevar tā izdot. Tas arī attiec uz jūsu otro jautājumu, vismaz runājot par Vācijas situāciju, darba ņēmējs, viņam ir uh, uh jāmaksā arī ienākuma nodoklis, nu, to nenomaksāt, uh, no tā izvairīties ir visai sarežģīti. Runājot par uh, reklāmām, jā. Uh, DFL darba līgumā ir paredzēts, ka tas ir jādeklarē, un par to ir atbildīgas tikai asociācijas un, ja mēs runājam par konkrētu produktu reklamēšanu, par konkrētām teritorijām, protams, arī tas viss ir eh, jādeklarē, viss šīs reklāmas, viss šie reklāmas ieņēmumi. Jūs pieminējat arī transferus, eh, protams, eh, tās ir kompensācijas par darba līguma uh, laušanu pirms tā beigu termiņa un, ja piemēram, šis spēlētājs ir nopirkts par 500 tūkstošiem un tālāk pārdots par miljonu, tad 500 tūkstoši, kas tiek nopelnīti, protams, arī ir jādeklarē. Uh, Paldies, paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem ekspertiem, ka ieradāties, diskutējāt. Mums, protams, vēl palika neatbildēti jautājumi. Labprāt, gribētu tos arī saņemt atbildētus rakstiskā veidā. Gribu tagad slēgt pirmo diskusiju paneli. Mēs gan sākām darbu piecas minūtes vēlāk. Mums tagad, eh, tagad ir 10.58, tagad, nu, būtiski dažas minūtītas pārtraukums, un tad turpināsim darbu. Like our... Vēlētos uh, sākt uh, tagad otro diskusiju kārtu. Pēters Simon, lūdzu, tu arī apsēdies. So, uh, wir haben folgendes Problem, dass... Dargie kolēģi, es gribu jums paskaidrot, ir kāda ķibele visu uh, grupu, darba grupas tagad tiekas, uh, lai plānotu nākamās nedēļas darba kārtību. Jā, nu daudz tagad ir devušies prom. Esmu nedaudz pārsteigts šeit par to, ka kolēģu rindas kļūst tik retas. Uh, tagad gribu jūs sirsnīgi sveikt. Otrajā diskusija kārtā esam nokavējuši par 15 minūtēm. Uh, Un mēs jau šorīt jūs informējām, ka Caterpillar pārstāvis neieradīsies, kolēģis Bajē par to jau izteicās, tādēļ šodien ir uzaicināts tikai BASF pārstāvis un Züddeutsche Zeitung žurnālists. Tas gan nenozīmē, ka BASF tagad uh, pārstāv visas uh, problēmas, kas ir saistītas ar uh, izvarīšanos no nodokļu nomaksas, bet uh, gribēju katrā ziņā jums pateikties, uh, ka esat mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. Jā, nesam tagad vairs tik uh, kuplā skaitā zālē palikuši, bet sēde tiek pārraidīta arī internetā. Uh, Un uh, mēs, protams, jūs uzmanīgi uzklausīsim. Uh, gribēju tikai pateikt, jau šorīt pieminēju, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas uh, un nodokļu nemaksāšana un arī uh, nelegālo līdzekļu legalizācija ir pilnīgi atšķirīgas lietas, tādēļ uh, katrai, lai pret to vērstos, ir nepieciešami atbilstīgi instrumenti. Gribēju pie mums sirsnīgi sveikt abus viesus, Bastiānu Brinkmanu no Zirdoiča Zeitung, viņš uh, runās par nodokļu struktūru, BASF, viņš ir veicis pētniecību šajā jautājumā, un pirms gada zaļo deputāti arī izstrādāja dokumentu, ko BASF valdes priekšsēdētājs jau ir uh, komentējis, kolēģi. Uh, teica, ka tur ir arī bijušas kļūdas, bet tas ir vislegāli. Sākumā došu vārdu Brinkman kungam, tad Wolfgangam Hāsam, kas ir intelektuālā īpašuma, nodokļu un uh, juridisko jautājumu nodaļas priekšsēdētājs Basf. Viņš tātad matēriju pārzina ļoti labi. Pirmais uzstāsies Brinkmana kungs. Katram ir pa desmit minūtēm, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Eiropas likumdevējiem par to, ka uzaicinājāt mani. Mēs runājam par korporatīviem nodokļiem. Un likumdevēji, protams, kā apzīmējums jums ir eh, ierobežots, ja mēs runājam tieši par korporatīviem, jeb uzņēmumu ieņēmumu nodokļiem. Tātad uzņēmumu ieņēmumu nodokļi nozīmē, ka mēs automātiski runājam arī par nodokļu plānošanu tika uzdots jautājums, vai uzņēmumi pārkāp Eiropas likumdošanu. Eiropas komisija vairāk kārt ir lēmusi, ka nodokļu schēmas, kuras izmanto uzņēmumi Eiropā, ir legālas. Daudzi no šiem e, gadījumiem, no šīm lietām ir pārsūdzēti Eiropas Savienības tiesā, Es domāju, ka visi klātsošie zina par Apple lietu, kam bija jāmaksā 30 miljārdi plus procenti. Bet vēlos arī um, runāt par izmeklēšanu attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem, jo ne tikai ASV interneta uzņēmumi ir tie, kas izmanto caurums nodokļu likumdošanā. Komisijas lēmums pret Fiat un filiāls, eh, viņu filiāls Luksemburgā, Fiat ir agrāk bijis Itālijā un arī šobrīd ir pārcēlējis uz Nīderlandi, savu galveno mītni, kas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pie nodokļu sistēmu harmonizācijas. Eiropas komisija lielākoties balstās uz valsts atbalstu eh, noteikumiem šajā jomā, nevis uz nodokļu likumdošanu kā tādu savos lēmumos. Mums ir jāgaida Eiropas Savienības tiesas spriedumus eh, attiecībā uz to, vai tas ir no juridiskā viedokļa pareizi. Jūs jau pieminējāt eh, BASF gadījumu no 16. gada beigām iepazinos ar to, bet Es pats ne tikai iepazinos ar dokumentu kopsavilkumu, bet devos uz reģistru un iepazinos ar BASF struktūrām. Nīderlandē ir uzņēmums uh, BASF Nederlandes BV, kas varētu būt kā labs piemērs izpētēji. 2016. gada beigās, tātad uh, tur bija dati par 15. gadu, 670 cilvēki bija nodarbināti šajā Nīderlandes uzņēmumā. Viņa dara, nu, ko nu cilvēki dara ķīmiskā rūpnīcā, viss, kas saistīts ar ķīmiju. Ziņojums arī parāda, ka gal galā ķīmijas rūpnīca ir tikai eh, maza daļa no ieņēmumu radīšanas. Nīderlandes filiālā 1,2 miljārdi eiro bija kopēji ieņēmumi un tikai 77 miljoni no ķīmijas rūpniecības. Pārējā milzīgā daļa nāk, nāk no finanšu darījumiem. Starp BASF Nederland BV, kas bija mācu uzņēmums 38 uzņēmumiem, kur ieskaitīja naudu Nīderlandes uh, e, mācu kompānijā ar zemu procentu likmi. Runājot ar BASF pārstāvjiem, pirms iesniedzu laikrakstā savu rakstu. E, viņu atbildi man bija pārsteidzoši atklāta, prasot, ko jūs tur darat un kā tas notiek. Es diezgan daudz esmu ziņojis par uzņēmumu izmantotām schēmām. Parasti uzņēmumi saka, ka komentāru nebūs, vai arī mēs ievērojam likumus, un tas arī viss, ko viņi saka. Lielākoties viņi vienkārši nevēlas to apspriest, BASF šajā gadījumā rīkojas atšķirīgi. Teic, ka nodokļi ir izmaksu faktors un mūsu akcionāra interesēs BASF meklē iespējas samazināt e, šī, šīs izmaksas likumdošanas ietvaros. Tā tad interesanta nostāja, ja es varētu interpretēt e, viņu sacīto, ka viņi ir spiesti izmantot šādu nodokļu plānošanu Jo, ja spēlētāji spēlē spēli, tad e, šādā veidā tad varbūt ir jāmaina noteikumi. Kas attiecas uz kopīgo konsolidēto nodokļu bāzi Eiropā? Ko Eiropas Savienība ir izvirzījusi kā ideju, es atbalstu sava veida CCCTB, atcīm redzot, arī labāks nosaukums tam visam, ja es domāju. Es pat dzīvoju Vācijā, kaut arī rakstu par uzņēmumiem visā pasaulē. Vācija ir liela eksporta nācija, un CCCTB tas ir interesants elements, jo uzņēmumi, kas daudz eksportē, vairāk maksā nodokļus ārpus Vācijas un mazāk Vācijā. Un to varētu būt interesanti ņemt vērā debatēs par to, kurš atbalsta CCCTB un kurš nē. Jo ne tikai mazās valstis, kas ir zināmas kā nodokļu paradīzes, ir pret CCCTB, bet ir cilvēki, kā Vācija varētu uzreiz atbalstīt to. Bet es domāju, ka patiesais stāsts ir daudz sarežģītāks. Kas attiec uz jautājumiem, vai uzņēmumi pārkāpa Eiropas likumdošanu? nevar runāt par nodokļu plānošanas legālo aspektu. Nē, esmu Eiropas komisija, lai lemtu, kas ir atļauts valsts atbalsts un kas nē. Nē, arī Eiropas Savienības tiesa. Esmu tikai žurnālists. Lielākajā daļā gadījumu strādāju tikai ar to informāciju, kas ir publiski pieejama, un tā ir vēl viena problēma man, bet arī sabiedrībai kopumā, jo tad, kad runāju par nodokļiem, mēs zinām pārāk maz uh, par to, kā šie uzņēmumi darbojas un ko viņi dara. Strādāju ar materiālu no LuxLeaks, kas jums arī bija zināms. Tas bija ļoti noderīgi eh, redzēt pēdiņās reālās nodokļu izmaksas, kas parasti tiek slēptas no sabiedrības acīm, un to redz tikai nodokļu iestādes. Un to parasti nepublisko. Piemēram, bija protokols no Luksemburgā notiekošas oficiāls sanas, kas sākās 4.15 pēcpusdienā, un bija daudz sarunu par daudzām lietām, daudziem svarīgiem jautājumiem, par ko rūpīgi tika diskutēts, un tur lapusēm garš protokols, bet tas bija laikam tāda interesanta sanāksme, jo lielākoties sanāksmes beidzas pēc vienas minūtes, Un tas ir svarīgi, šai, lai izpildītu visus nosacījumus. Eh, sanāksmē bija jānotiek eh, Luksemburgā. Un eh, tā ilga tikai viena minūte, kaut arī it kā tika apspriest daudzi temati. Un uh, Tas tikai parāda to, kā darbojas nodokļu plānošana uzņēmumos. Pateicoties trauksmes cēlājiem, daļa no šiem failiem tagad ir pieejama publiski visiem. Bet uzņēmumi maina noteikumus, Manuprāt, mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība attiecībā uz eh, nu, uzņēmumu sniegto informāciju. Es saprotu, ka uzņēmumi vēlas aizsargāt uh, savu komerci noslēpumus. Mēs neprasam publiskot visu, visas detaļas, kas tiek apspriests uzņēmumā, bet kopumā mums ir nepieciešama uh, eh, vairāk informācijas nekā mēs saņemam šobrīd. Paldies! Paldies, Brinkmankungs! par jūsu izteikumiem un pētījumu, kur veicāt. Jūs norādījāt arī uz Luxlīgs kur bija runa par to, ka 350 lieli starptautiskie uzņēmumi izmantoja Luksemburgas likumdošanu. Tas nav atsevišķi viens gadījums. Sveicu doktoru Wolfgang Hāsu eh, un dodu viņam vārdu uz desmit minūtēm. Pat lūdzu. Jā, paldies, Langenkungs, eh, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājām eh, mani, uzaicinājāt mani šeit. Es sākumā mazliet vilcinājos, pieņem šo uzaicinājumu jo ņemot vērā, ka šī komiteja tika izveidota sākotnēji saistībā ar Panamas dokumentiem, atklāta izvairīšanas un nodokļu nomaksas, mums katrā ziņā ar Panamu nav nekā kopīga. Un konkrēti arī par šodienas tematu vai uzņēmumu pārkāpa Eiropas Savienības Uh, likumdošana BASF nepārkāp nekādas likumus. Mēs pieturamies pie nacionālās likumdošanas un pie Eiropas. Atbilstība ir pamats mūsu ekonomiskai darbībai. Bet es domāju, temats tomēr ir plašāks, tāpēc jāatļausiet man izteikties par. Jā, jā, nu, nosaukumā tas arī ir jautājums, protams. Jā, katrā ziņā tad uz jautājumus var atbildēt uh, attiecībā uz BASF. Nē. Varu izteikties par nodokļu plānošanu un preferenču sistēmu, un arī izteikums par Eiropas sistēmu kopumā kā tādu. Cik vien iespējams, atsaukšos arī uz BASF darbību, bet lūdzu sapratni, ka ne visās detaļās varu atklāt BASF eh, darbību, un Brinkman kungs jau norādīja, mēs Eh, ievērojam arī komerc noslēpuma prasības eh, attiecībā uz nodokļu informāciju un eh, lūdzu jūs sapratnī, jā, arī es pie tā pieturēšos un uz to atsaukšos. Vispirms par nodokļu plānošanu. Nodokļi ir izmaksas un uzņēmumi ir apņēmušies saviem īpašniekiem samazināt izmaksas. Tāpēc mums ir jāmaksā tikai tās uh, tikai tie, tie nodokļi, kas saskaņā ar likumdošanu mums ir jāmaksā. Mēs ir īpaši investīciju e, lēmumu pieņemšanā ņemam vērā nodokļus. Tas nav varbūt izšķirošais faktors, bet tas savā ziņā ir jāņem vērā. Jo nodokļu sloks ir svarīgs faktors šais lēmumos. Uh, par leģitimitāti un legalitātes principu nodokļu tiesībās. Tas izklausās varbūt tā teorētiski, bet domāju, ka to ir nepieciešams ņemt vērā. Nodokļu tiesības atļauj valstīm eh, privāt, eh, piekļuvi privātiem līdzekļiem, eh, tur, kur ir pienākums maksāt tiesības. Tur ir apzināti melnbalts viss bez leģitimitātes pārbaudi tas, tas arī tiek tā īstenos. Tā darbojas nodokļu tiesības. Ja konkrētā gadījumā uh, likumdevējs to pat īsti tā nav vēlējies, tiek noteikts nodoklis kā tāds, jo šeit tiesības pilnīgi skaidri to apraksta. Un tas darbojas arī otrādi šādā gadījumā, ja no, nu, e, likumā nav skaidra prasība to veikt, tad netiek veikts arī maksājums, nodokļu maksājums. Tomēr lielākajā daļā ir daudz, lielākajā daļā valstu arī noteikumu par aizliegumu izvairīties no nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ka ir, ir vēlme redzēt šo leģitimitātes pārbaudi. Ja kāds izturas tādi tikai un vienīgi, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, tad lielākajā daļu e, dalību valstu stājas spēkā no, e, noteikumi, kas e, aizliedz izvairīties no nodokļu nomaksas. Vēl viens aspekts leģitimitātes pārbaudēji pat nebūtu nepieciešams. Tas jau likumā ir paredzēts. It īpaši pēc BEPS un ATAT projektiem, eh, kurus, tiek, eh, kurus īsteno Eiropas Savienībā. Jautājums par peļņas sadali tika vēlreiz skatīts. Kas pie tiem pieturas? kā, kāda tad viņiem būtu vēl leģitimitātes pārbaude veicama, ka To jūs noteikti zinat, ka Vācijas likumdošana šajā jomā ir īpaši stingra un jau gadiem ilgi ir tik stingra. ASV uzņēmumi lielā mērā izmanto uh, dažādas caurums likumdošanā, kas Vācijas uzņēmumiem nav pieejami. Un tā tas arī daudziem citiem Eiropas uzņēmumiem. Dāmas un kungi, tas viss e, izklausās diezgan abstrakti, bet uzskatu, ka ir svarīgi uh, sākt tieši ar šādu formulējumu, lai e, pareizi atspoguļot situāciju. No, nodokļu plānošana bieži vien saistīta ar lēmumiem par investīcijām ārpus valsts. Mēs, kā starptautis uzņēmums, nevaram darboties tikai e, ar investīcijām Vācijām. Mums jābūt arī Ķīnā, Singapūrā, ASV un jāveic tur investīcijas. Investīciju lēmumi protams, balstās e, uz kopēju peļņu, peļņas sadali koncernā. Ir skaidrs, ka arī ir jāsadala peļņa un tas nenozīmē, ka ja konkrētā valstī ir veikts investīcijas, e, tad ar, tur tiek maksāt arī no peļņas nodokļa, tad e, konkrētā valsts e, to, protams, uzskata par leģitīmu. Un tas ir tāds perspektīvas jautājums. Jums, ja Skaroties no citas valsts eh, viedokļa, tad varbūt atbildes leģitimitātes jautājumi būs arī atšķirīga. Kas šeit būtu svarīgi, ir nodokļu iegūmu, mēs nerunājam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet gan legālu nodokļu apiešanu. Valstis bieži vien apzināti ir izstrādājušas stimulus, lai šādā veidā konkrētajā valstī veicinātu investīcijas, un varu minēt divus konkrētus piemērus no BASF prakses. Pirms vairākiem gadiem BASF Singapūrā izveidoja kopi, kopuzņēmumu, ieguldot aptuveni vienu miljārdu eiro konkrētā rūpnīcā. Singapūrā par šādām investīcijām uh, jūs saņemat desmit gadu nodokļu brīvdienas. Tas nozīmē, ka jūs nemaksājat uzņēmumu ienākumu nodokļus desmit gadu garumā. Ja uzņēmums Āzijas tirgumu izmanto rūpnīcu Āzijā, kas cita starpā nozīmē arī investīcijas Singapūrā, tādēļ, ka Singapūra dod desmit gadu brīvdienas nodokļiem. To viņi nedara selektīvi, Līdz ar to kaitnieciskā nodokļu konkurence saskaņā ar ES e, tiesībām e, ne, nebūtu šai gadījumā sak, e, saskatāma. Beļģija, kā jūs zināt, veids fiktīvu procentu ap, pieprasījumu samaksāt no paša kapitāla. Tā, šādu procentu atskaitīšana atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. To vairākārt arī vadošie eksperti, tā skaitā arī Vācijā, ir ieteikuši kā risinājumu, un tikai daļēji ir daļi no ieteikumiem CCTB priekšlikumā. Kāpēc lai uzņēmums neizmantotu šādus variantus. Tas mums būtu jāpaskaidrot ar akcionāriem, ja mēs to atteiktos izmantot. Un noslēgumā dažas piezīmes par minimālajiem standartiem nodokļu likumdošanā. Manuprāt, nodokļu politikas pēdējos gados, vai runai par OECD vai Eiropas Savienību, lielākā uzmanība ir koncentrēta uz to, lai mazinātu iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas. Manuprāt, šobrīd eh, tiek spērts eh, otrais solis pirms pirmā. Vai nebūtu godīgāk eh, vispirms Eiropas Savienībā starp dalību valstīm vienoties par minimālajiem standartiem, definēt tos uzņēmumu ienākumu nodoklim, izmantojot vienu metodu vai citu, Un tad, kad tas ir izdarīts, minimālai standarti ir izveidoti, tad prasīt, protams, lai dalībvalsts tos ievēro. Un pēc tam otro soli spērt tiem uzņēmumiem, kas vēlas kādas priekšrocības eh, atrast sev, tad eh, tos ierobežot ar noteikumiem, kas eh, neļauj izvairīties no nodokļu nomaksas. Diemžēl, tāpat kā iepriekš, Eiropas Savienībai un OECD BEPS projekta ietvaros uzsvers ir likts savādāks. Manuprāt, loģiskāk būtu vispirms starp dalībvalstīm definēt kopīgas spēles noteikumus, pirms sākt uh, izdarīt spiedienu. Kad saistībā ar šo spēles eh, noteikumu ieviešanu Eiropas Savienībā, mums vajadzētu tomēr šīs robežas starp dalību valsts sistēmām nenovilkt pārāk stingri. Ekonomikā vienmēr ir bijusi tieksme mazināt izdevumus, un mazāk attīstītām valstīm viņiem varbūt ir sliktāks atrašanās vietas faktors, un mēs nevaram to ignorēt tikai eh, ar šādiem līdzekļiem viņi var konkurēt. Konkurences aspekts ir aktuāls arī tāpēc, ka citās attīstītākajās eh, pasaules daļās, nu, piemēram, eh, apvienotā karalistē, kas joprojām vēl ir Eiropas Savienība, bet arī ASV, nodokļu konkurence pēdējā laikā, neskaroties uz atbalstu OECD BEPS iniciatīvai, jop, ir, joprojām ir kāpināts mums vajadzētu uzmanīties, Eiropā būt piesardzīgiem un veidot noteikumus tā, lai mums e, šī ekonomikas telpa joprojām būtu konkurētspējīga. Paldies, Hāsa kungs! Tagad sāksim jautājumu kārtu. Sāksim ar līdzreferentu Jeppe Kofodu, lūdzu. Äh, äh, paldies, paldies par prezentāciju. Pirmkārt jau Benkman kungam, ja drīkst, ko vajadzētu. Jūs runājāt par caurskatāmību un arī par spēju nodrošināt taisnīgu nodokļu sistēmu Eiropā. Vai jūs domājat, ka komisija ir pietiekami spēcīga, lai risinātu šos uzņēmumu nodokļu jautājumus nu, vismaz cik tālu runa ir par jūsu izskatītiem gadījumiem. Par caurskatāmību runājot, ir arī diskusijas par advance pricing eh, vienošanos, vai par tiem būtu jābūt caurskatāmiem un cik lielā mērā, jo arī šajos nolīgumos ir eh, diezgan augsts konfidencialitātes līmenis, eh, ir priekšrocīgi režīmi atsevišķiem uzņēmumiem. Lūk, vai jūs prāt, šī šī informācija būtu jāpadara publiski. Un, eh, doktors Hāss, jūs runājāt par eh, nodokļiem kā izmaksām, bet eh, tie ir arī ieguldījumi sabiedrībā. Gal galā taču uzņēmumi darbojas sabiedrībā. Tā kā nodokļi ir vienlīdz izmaksas un ieguldījumi. Mans jautājums, ja jūs runājat par nodokļu atvieglojumiem, Filozofiski runājot, ja jūs novirzāt peļņu vai vērtību, kas ir gūta eh, vienā jurisdikcijā uz kādu citu, tīri nodokļu iemeslu dēļ, vai jūs prāt tas ir pamatoti? Nu, tā tad, ja jurisdikcija var piemērot nodokļus ekonomiskajai aktivitātei, kas tajā notiek, bet eh, tai pašā laikā Vai ir uh, normāla tāda situācija, ka konkrēti jurisdikcija tiek izvēlēta tīri balstoties uz tās nodokļu režīmu? Nu, lūk, tā kā tas, kas arī notiek Beļģijā un Nīderlandē, nu, nezinu. Kopējā konsultētā uzņēmuma nodokļa bāze, manuprāt, ir laba doma, bet, uh, nu, varbūt jādomā par kaut kādiem minimālajiem uh, standartiem nodokļu jomā uzņēmumiem, lai būtu vienlīdzīgāka situācija. Paldies, Brinkman. Jā, pirmais jautājums ir par to, vai komisija ir gan spēcīga, lai risinātu visus šos jautājumus. Manuprāt, Apple gadījums parādīja to, ka komisija var būt gan spējīga. Nu, oficiāli tas ir valsts atbalsta gadījums. Netika skatītas īrijas nodokļu sistēmas struktūras un Apple uzvedība. Tā kā varbūt tas ir tāds pirmais netiešais solis. Es domāju, ka nepieciešams vairāk harmonizācijas tajā, kā tiek aprēķināta nodokļu bāze Eiropā. Otrakārt par advanced price uh, nolīgumiem, mm, proti nacionālās nodokļu iestādes un uzņēmumi sanāk kopā un izlemja uh, piemēram, par investīcijām konkrētajā valstī, un vai šai būtu jābūt publiskai informācijai. Es domāju, ka tai būtu jābūt publiskai, cik tā tas iespējams. Protams, ka ir jomas, uz kurām attiecas komerc noslēpums. Nu, piemēram, ja tiek runāts par kaut kādām iekārtām, tad konkurenti var saprast, ka tiks saražots kāds jauns produkts, ko tie vēl neražo. Bet cik tā runa ir par nodokļu jautājumiem? Tie ir lieli uzņēmumi, lielas korporācijas, kurām ir akcionāri, un jau tas viens uzliek zināmus uh, publiskumu pienākumus. Ir uh, pieejami simtiem lapušu gari dokumenti. Nu, tā kā atsevišķās jomās uh, varbūt, ka vairāk caurskatāmības par sliktu nenāktu un neko ļaunu nenodarītu. Runātājs, diemžēl, runā bez mikrofona. Atbild uz jautājumu. Paldies par jautājumiem. Nu, protams, ka nodokļi ir nepieciešami, lai finansētu infrastruktūru un visu pārējo, no nu, kā mēs gūstam labumu, kā uzņēmumi un indivīdi. Es gluži vienkārši teicu to, ka tiek sekots likumā noteiktajiem, ja runa ir par nodokļiem. Nu, un varbūt šeit ir jāpiemina arī tas, ka zaļo ziņojumā nebija norādīts, uh, tas, ka attiecīgajā periodā mēs bijām nomaksājuši 12,5 miljārdus eiro uzņēmumu nodokļos un miljārdiem eiro arī netiešajos nodokļos, kas ir saistīti, piemēram, ar darbinieku algām, sociālajām iemaksām. Mēs velkam uh, savu vezumu sabiedriskā finansējuma ziņā, par to nav nekādu šaubu. Bet uh, runājot konkrēti par jūsu jautājumiem ja jūs eh, savus ieņēmumus pārnesat uz zemu nodokļu jurisdikciju tīri nodokļu nolūkā, nu tā tas nedarbojas, vismaz ne Vācijā bāzētiem starptautiskiem uzņēmumiem. Uz jums attiecas no, noteikumi par izvairību par izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanu. Lūk, tā kā tā tas nedarbojas. Ja jūs uzceļat rūpnīcu ārvalstīs, tas gan ir kas pavisam cits. Jūs to nedarat tikai nodokļu labad. Runa ir par eh, saimniecisko darbību. Un no investoru valsts viedokļa tad eh, ir runa arī par savu daļu nodokļu. Nu, un eh, tāpēc arī ir iekšējo cenu noteikšanas noteikumi. Jautājums par kaut kādiem minimāliem standartiem uzņēmumu nodokļu jomā Eiropā. Tā varētu būt izskatāma ideja. Mēs kā uzņēmums to nepopularizējam. Ja godīgi mēs tik tiešām uh, gūstam labumu no nodokļu sistēmu konkurences, bet, nu, droši vien, ka jūsu ierosinātais būtu par labu vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. E Paldies, tagad uzstāsies gruprunātāji. Es esmu ETP grupas uh, deputāts, tādēļ arī uzdošu pirmo jautājumu. Jūs teicāt, uh, ja būs šī vienotā nodokļu iekasēšanas likme, tas, protams, būtu daudz vienkāršāk un atrisināt daudz problēmas. Ko jūs domājat par ziņojumiem eh, katrai valstī atsevišķi un valstu nodokļu sistēmām? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Ko jūs domājat par nodokļu likumdošanu Eiropas Savienības likumdošanā, domājot par eh, konkurences deformāciju? Uh, jo jāsaka, ka mazajām valstīm uh, šeit um, būtu jābūt priekšrocībām lielo valstu priekšā, bet ir arī izņēmumi, arī lielajās valstīs ir detaļas un tur dažādi sarežģījumi. Doktor Hāsa kungs, ko jūs par to domājat, ņemot vērā arī. Uh, jaunas konkurējošas uzņēmēja darbības uh, nozares, uh, internet, digitāla ekonomika, Apple, uh, Amazon, Luksemburgā, nu, jāsaka, startautiski amerikāņu uzņēmumus, kuriem attiecas amerikāņu likumdošana, viņi repatriē savus ieņēmumus un galu galā tādā veidā gūst miljardiem lielu peļņu, kas tiek eh, kaut kur noguldīta nodokļu paradīzēs, un eh, tā tad nodokļi netiek samaksāti pienācīgajā apmērā visu beidzot, ja būs šī kopīgā uzņēmuma nodokļa aprēķina bāze, vai jums šķiet būtu prātīgi runāt arī par minimāliem uzņēmēju darbības nodokļiem. Un īstenībā arī Brīngvān kungs var uz to atbildēt, bet eh, Hāskungs pirmais ar lielāko prieku, ja mēs runājam par valstu ziņojumiem. Mēs atbalstām eh, BEPS eh, projektu, ko piedāvā ESAO. Uh, domājot tieši par uh, finansiālo administrēšanu. Mums šī uh, informācija ir nepieciešama un attiecīgās struktūras to var mums piedāvāt. Eiropas Savienība vēlas būt vēl ambiciozāk, to mēs gan neatbalstām, jo mūsuprāt tas nebūs pārāk loģiski. Ja es savu 60 valstis jau ir vienojušās par kompromisu, tad to vajadzētu um, īstenot arī Eiropas Savienībā. Citādi viss BEPS projekts varētu ciest sakāvi, un tas, diemžēl, globālajā konkurencē mums nebūtu izdevīgi. Lūdzu, uh, ja tas ir iespējams, mēs visi varētu sekot BEPS noteikumiem. Tas pats attiecas arī uz valstu ziņojumiem. Un Brinkmana kungs teica, ka ir arī, protams, uzņēmē darbības noslēpumi, un ja mums tie būs jāpublisko un mūsu konkurentiem ārpus ēst, e tas galīgi nebūs labi. Ja runājam par internetu, Es eh, jums daudz neko nevaru šajā sakarā pateikt. Ja mēs runājam par digitālās uzņēmē darbības aplikšanu ar nodokļiem, šeit ir eh, jāievēro klasiski principi, piemēram, tādi kā uzņēmējdarbības nodoklis, bet, protams, ņemot vērā īpašu uzņēmējdarbības veidu, tas varētu būt sarežģīti. Tā ir viena medaļas puse, un otra medaļas puse ir tāda, ka likumdevējiem uh, ir jāpalauza galvas, ko tad darīt šajā uh, sakarā. Lūdzu, uh, izdomājiet to visu tā kārtīgi līdz galam. Bieži vien medaļā ir arī otra puse. Un varbūt tas, kas sākotnēji šķiet uh, labi un veiksmīgi, tā arī uh, būs vēlāk. Mums noteikti ir jādomā par mūsu konkurētspēju globālajos tirgos. Runājot par ASV koncerniem, negribu šeit pārāk daudz runāt. Jā, ASV ārējo nodokļu likums ir visai um, neveiksmīgs, un ja es vēlas, lai tiktu ieviests BEPS visās tās dalību valstīs, tad, uh, protams, tas varētu nes daudz augļu. Pēdējais jautājums par kopīgo konsolidēto nodokļu uzņēmē darbības nodokļu likmi. Ja būtu iespējams ieviest tādu minimālo likmi, protams, tas būs arī politisks lēmums. Ja jūs runājat par konkurenci starp dalību valstīm, tie, kas vēlas to ierobežot, tie noteikti šādu minimālo standārtu neatbalstīs. Un ir arī balsis, kas apgalvo, ka arī mazajām valstīm ir jāpiešķir līdzvērtīgas iespējas, lai tās varētu izdzīvot šajā konkurencē, bet tas katrā ziņā būs politisks dabas jautājums. Paldies! Brinkman kungs vēlties papildināt. Sings. Jā, pāris lietas. Valsts ziņojumi, protams, ka mana nostāja ir atšķirīga. Es ļoti labprāt to redzētu, tas bankām jau ir obligāti, tie ir jāpublicē, un eh, tas ir ļoti labs piemērs. Eh, žurnālisti, ekonomisti, akadēmiķi un arī citi, kuriem tas interesē, eh, var iepazīties ar to, ko bankas dara. Un ir Vācijas bankas, piemēram, ja mēs paskatāmies uz ieņēmumiem uz vienu darbinieku, nu, tie ievērojami pieaug. Uh, Un ja mēs skatāmies uz eh, Kipru, tad varam eh, vaicāt, eh, kāpēc, piemēram, nu, tāds izdomāts piemērs, bankas darbinieks Kiprā nopelna nu, desmitreiz vairāk nekā Vācijā, lai gan banka galvenokārt darbojas Vācijā. Un par kopējo nodokļu bāzi, vai to to, vai vajadzētu veidot uh, minimālās nodokļu likmes, ir neseni pētījumi, kas parāda, ka nodokļa bāze ir būtiskākais elements. Nodokļa likme ir mazāk svarīga, ja runa ir par uh, nodokļu iekasēšanu un ieņēmumiem no tā. Plašsaziņas līdzekļos un arī politiskajā sfērā ir daudz vieglāk runāt par, tu, par procentiem, par nodokļu likmi 12, 25, 10 procenti. Uh, bet visas tās jau slēpjas tieši nodokļu bāzē un nevis nodokļu likmē. Un ja mums var, eh, būtu korekti noteikumi nodokļu bāzē, tad likme nav tik svarīga. Pēter Simon für die S&D Fraktion. Pēters Simons no SD politiskās grupas. Paldies, priekšsādātāji kungs. Precizējot, es gribu pateikt, ka BASF šeit ir uzaicināta ne jau tādēļ, ka jūs būtu īpaši kaut ko pārkāpuši, bet tādēļ, ka esat īpaši caurskatāmi. Jā, ir uzņēmumi, kas ir caurskatāmi, bet Caterpillar, kas nav tāds, šodien neieradās. Un eh, šodien mēs tiekam pārādīti internetā, to vajadzētu uzsvērt. Es gribēju arī uzdot citus jautājumus, kas varbūt tik ļoti nesasaucas ar šīs dienas tematiku, bet, ja mēs runājam par leģitimitāti, viss nav tikai melns un balts. Ja mēs dzīvotu pavisam ideālā pasaulē, jā, labi, tad tā arī tam vajadzētu būt, bet mēs dzīvojam Eiropas Savienībā arī ar citiem toņiem un. Uh, Ja kāds, piemēram, savus kaimiņus eh, mēģina apkrāpt arī nodokļu jomā, nu tas nav jauki. BASF atrodas manā dzimtajā reģionā 20 miljonus lielas investīcijas katru gadu projekti, eh, kas ir arī ar sabiedrisku nozīmi. Kā jūs to varat eh, savienot ar savu uzņēmē darbības filozofiju, ja pēc tam E, ir valstis tādas kā Beļģija un Nīderlande, e, saucot lietas īstajos vārdos, e, kur ir dažādas schēmas, kur, piemēram, 1,98% Beļģijā un Nīderlandē 0,032% nu, tādi nodokļi tad tiek samaksāti tur. Vai to var kaut kādā veidā arī uh, Ehm, pastāstīt cilvēkiem, vēlētājiem, runājot par tādiem eh, nu, nādām nodokļu likmēm, kas būtu visiem pieņemamas. Jūs runājat arī par šo kopīgo nodo korporatīvā nodokļa aprēķinu bāzi. Mēs līdz šim esam domājuši, ka nodokļu ieņēmumi. Ja konkrētās valstīs ir jāorganizē saskaņā ar eh, līkumdošanu un vajadzētu parūpēties, lai nodokļu ienākumi tiktu paaugstināti un eksportējošās valsts tāda kā Vācija galu galā uh, ciestu no pretējā efekta. Vai es to pareizi sapratu? Un jūs teicāt, ja patiešām šī eh, bāze tiks eh, konsolidēta, tādas valstis kā Vācija galu galā nevarētu ieņemt vairāk, eh, mazāk nodokļu uh, naudas, nevis vairāk. Un ko tas nozīmē citām eksporta valstīm? Paldies! Lūdzu, doktors Hās, pirmais atbildēs un tad Brinkmana kungs. Äh, Paldies. Otrais jautājums drīzāk tika adresēts Brinkman kungam, bet nu šo to varu pateikt arī es. Vai mēs esam pietiekami atbildīgi pret to visu attiekušies? Zīmona kungs, mēs esam um, šajā valstī, Vācijā, tad nu, vai nu lielākais vai otrs lielākais nodokļu maksātājs. Mēs investējam šajā valstī, mēs arī tajā. Uh, maksājam nodokļus. Nu, tur viss norisinās saskaņā ar labāko sirdsapziņu. Ja runājam par Nīderlandi, nu, izcils piemērs. Jā, zaļo uh, ziņojumā tas ir pie, pieminēts, ka tāda nepare, nepareiz izklāsts uh, arī mēdījos galu galā noved pie tā, ka uzņēmumi tiek kaunināti un nopaļāti. Uh, kādas aktivitātes eh, mums tiek veiktas Nīderlandē. Tur mums atrodas holdings līdztekus ķīmijas rūpniecībai, 6700 eh, darbinieku. Kādēļ mums tāds uh, eh, holdinga uzņēmums atrodas Nīderlandē? Ziņojumā zaļie mums pārmet, ka dividendes, nu īstenībā tās saņem visi uzņēmumi. Uh, ka, uzņē, ka dividendes ir pilnībā atbrīvotas no nodokļiem Nīderlandē, bet tas ir tikai loģiski, jo dividendes, ko saņem mūsu uzņēmums Nīderlandē, pārsvarā nāk no ASV. Un jau ASV tiek uzlikts 38% nodoklis šiem ienākumiem. Nu, tādēļ Nīderlandē mums vairs nekas par to nav jāmaksā. Tas nerada nekādas problēmas. Un šo diskusiju laikā mēs esam, jā, iekasējuši ļoti uh, lielas summas dividendēs, jo mēs naudu no ASV pārsūtījām uz Holandi, bet tam nav nekāda sakara ar, ar eh, nodokļiem. Nu, nevar dubultā aplikt peļņu ar nodokļiem. Bet jāsaka, ka nevien Brinkmana kungs, bet arī citi citi, piemēram, CDF eh, pašā uh, labākajā ētera laikā, par to tika runāts vesels 4 minūtes. Mēs tātad jau 38% samaksājām ASV un dividendes uh, netiek aplikts ar nodokļiem. Zaļie savukārt ziņojumā rakstīja, ja šīs dividendes tiktu um, pārskaitītas uh, uz Vāciju, tad tur būtu 50 59% nodoklis, bet vai mēs kaut ko ietaupījām? Jāsaka, ka dividendes mēs turpināsim saņemt, un tās ir arī pārskaitītas uh, uz Vāciju, lai attiecīgi izmaksātu uh, to um, akcionāriem. Jāsaka, tas nav saistīts ar nodokļu plānošanu. Kādēļ mums ir šis holdinga uzņēmums Holandē? Jā, jūs varētu uzdot šādu jautājumu. Nu, visai vienkārši atbildi var jums sniegt. Vācu uh, holdinga uh, likumdošanu īsti vairs nav izturama, ņemot vērā ārkārtīgi stingrus noteikumus. Uh, Ja jūs vēlties, piemēram, kādu uzņēmumu pārdalīt, mainīt tur kapitāla noteikums, nu tas eh, viss ir saskaņā likumdošanu, tad gan pārstruktūrēšanas valstī, gan arī tajā valstī, eh, kur atrodas uzņēmumu, kur uzņēmums ir reģistrēts, tas ir, par to nav jāmaksā nodokļi, par šo pārstruktūrizāciju. Un, uh, Vācijā tā gan nav. Ja, piemēram, Ar Argentīnā ir mūsu meitas uzņēmums, eh, es to pārdalu, pārstruktūrēju, tad saskaņā ar Vācijas likumdošanu man Vācijā ir par to jāmaksā nodokļi. Likumdevējiem tas īsti nav paprātām. Tādēļ es varu jums atbildēt. Vācu likumdevējs tā uh, to nevēlējās īstenot. Viņi domāja par Vācijas nodokļu politiku, bet eh, jāsaka, ka bija nedaudz pārsteigušies un galu galā mums nācās lielu daļu no sava koncerna pārcelt uz Holandu, jo tur tas tādā veidā netiek regulēts. Un tas attiecas uz lielāko daļu vācu uzņēmumu. Beļģija, Nīderlanda, nodokļu politika, nē, ar to tas galīgi nav saistāms. Kādus secinājumus varam izdarīt? Jā, skaitļi, kas ir minēti zaļo ziņojumā, atbilst patiesībai, bet secinājumi ir pilnīgi aplami. Mēs esam, jā, ieņēmuši. Mm, miljardus, miljārdiem eiro, un ko mēs esam eh, samaksājuši par to tikai 0,7% nodokļu, nu tas ir galīgi atžgāni. Paldies, Brinkman kungs tagad. Jā, bitte. jā die, die Frage spielt natürlich bei der gemeinsamen äh, äh Körperschaftssteuer. Ja mēs runājam par peļņas sadalīšanu un kopīgo nodokļu bāzi, ja mēs runājam par uh, aprēķiniem, par nodokļu aprēķināšanu un par uh, praktisko izmantošanu un kopīgo uh, konsolidēto pēļņu, kas jāsadala, vai būs kaut kādi priekšlikumi, kā to darīt, bet šis priekšlikums neņem vērā arī nemateriālus uh, uzņēmē darbības produktus, piemēram, uh, digitālajā uh, uzņēmē darbībā tas ir ļoti labi redzams, un Vācijā šādas preces un produktu pakalpojumi, kam nav eh, šī materiālā piesaiste, ir ļoti izplatīta. Tas ir tikai viens no piemēriem. Paldies! Eh, raugos tagad pūksteni, Brinkman kungs lūdzu. Uh, yeah, Paldies īsumā par kopējo konsolidēto nodokļu bāzi un to, vai lielas valstis, piemēram, Vācija, zaudētu nodokļu ieņēmumus. Nu, galu galā ir ļoti grūti to pateikt es kā pilsonis ceru, ka šī iniciatīva varētu uh, palīdzēt vairot kopējos nodokļu ieņēmumus, nu, un tad vairāk naudas būtu visiem. Bet, uh, nu, protams, ka tas varbūt tāds ļoti vienkāršots skatījums. Jo kaut galā runa ir par to, kā tieši kopējā konsolidētā nodokļu bāze tiek sadalīta starp valstīm. Un šo diskusiju ļoti lielā mērā virza tieši Apple gadījums – Protams, ka ik viens grib kādu kumosiņu no uh, Apple miljardiem uh, vērtās peļņas, bet uh, ir jāceras, ka lielajām valstīm ir arī lieli uzņēmumi, kuri nacionālā līmenī maksā ievērojams nodokļus. Paldies, mēs paši bijām ASV un uzzinājām, ka šīs. Uh, piemērs ir citādāks nekā tas tiek uh, atspoguļots Eiropā, tad viņam ir nodokļi un tur ir jādomā arī par uzņēmējdarbības likumdošanu. Jā. Mēs esam arī uh, izpētes komiteja, mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas varbūt visiem nav zinām. Un tagad Pirko Lēners kundze no EKR grupas. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minulla on kysymys herra Haasille liittyen Basvin verokäytäntö. Paldies priekšādātāji. Man ir eh, jautājums par BA, BASF eh, nodokļu praksi saskaņā ar jūsu iepriekšējo gada pārskatu. Divi no jūsu vadmotīviem ir atvērtība un atbildība. Tātad eh, caurskatāmība, atbildība. Tā pašā laikā uh, Jūsu nodokļu prakse parāda, ka jūs izmantojat holdingu uzņēmumu tīklu ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas valstīs, kur faktiski īstenojat ekonomisko darbību. Nu, tīri praktiski, kā tad jūs risināsiet šo te neatbilstību, proti jūsu principi un faktiskais biznesa modelis? Dank. Paldies. Īs jautājums, lūdzu. Uh, das mit der Hohl Runājot par šo holdingu uzņēmumu, es nu pat mēģināju to paskaidrot. Mēs uzskatām, ka tas viss ir pietiekami saprotam. Mēģināšu vēlreiz paskaidrot. Uh, Langēna kungs, uh, Tisen Krupa gadījums, uh, kur uzņēmums uh, tika pārcelts uz Nīderlandi. Es, protams, saprotu, ka šo uzņēmumu tik labi nepazīstat, bet vai jūs līdzīgi vērtēt šo gadījumu? Uh, Ja runājam par uh, Tīsēnu Krupa, es nekomentēšu, jo tur bija ļoti sarežģīti lēmumi pieņemti. Mēs runājām arī par ko vairāk, ne tikai par nodokļu uh, likumiem, uh, varbūt arī par uh, līdzlēmumu. Nu, es negribu te nekādās spekulācijās, Langenkungs, uh, iesaistīties. Ja mēs runājam par uh, pārskatā atbildību, caurskatāmību, atklātību, uh, un nodokļu plānošanu. Mēs e, nepiekopjam nodokļu plānošanu. Ja mēs nevaram maksāt nodokļus tur, kur nenotiek ekonomiskās aktivitātes, mēs to nevarētu darīt arī pat, ja vēlētos. Jau vairāku gadu desmitu laikā SAO ir spēkā konkrētas normas, kas attiecas uz visu koncerna pēļņu kopumā. Mums ir 550 meitas uzņēmumi vairāk kā 80 pasaules valstīs. Mums tur ir ražotnes 6,5 līdz 8 miljārdi um, eiro pēļņa katru gadu un 550 atsevišķi nodokļu maksātāji tātad maksā šos nodokļus un mēs ievērojam uh, pēc uh, gara un burta ESO normas un kas ir valstī spēkā, kādi likumi, tos mēs ievērojam. Tātad tur, kur notiek ekonomiskās aktivitātes, tur mēs arī maksājam nodokļus, tur, kur ir investīcijas, tur, kur gūstam peļņu. Un BEPS projektā tagad ir jaunas normas definētas. Ja tās pārņems dalību valstis, tad mēs arī, protams, ievērosim šīs normas. Ja mēs runājam par neproporcionālu uh, nodokļu pārnešanu, uh, jāsaka, šis gadījums tika pieņemts mēdījos, bet bas, uz BASF tas neatiecas, un mēs ievērām likumus. Un likumu normas ir domāti, lai aplikšana ar nodokļiem notiek tur, kur tiek gūta pēļņa, kur notiek ekonomiskā darbība. Bija arī protams, eh, jāsaprot, ka tas, kas notiek digitālajā vidē, nevienmēr ir tik viegli konstatējums. Brinkāna kungs, jums eh, nav obligāti jāatbild labi, tad eh, Turpināsim. Mats Kārsīs no Goe, lūdzu. Eh, thank you, Chairman. I just want to make... Paldies, priekšādētāji. Man viens ātrs komentārs par to, ka Caterpillar ir uh, noraidījuši mūsu ielūgumu šodien. Es domāju, ka mūsu komitejai būtu tik tiešām jāmudina parlamentu uh, aizliegt Caterpillar vispār iekļūt šajā ēkā un kaut kā vērsties pie mums. Un es domāju, ka arī visas asociācijas, kur Caterpillar darbojas, viņiem vajadzētu tomēr ierobežot uh, viņu piekļuvi. Nu, nav pieņemam tas, ka tāda mēroga uzņēmums ne, neapmeklē tik svarīgu komiteju kā mūsējā. Lūk, paldies viesiem, kas ir ieradušies. Mans uh, galvenais jautājums ir uh, doktoram Hāsam gribēju vaicāt, jūsu loma kā nodokļu un intelektu īpašumu nodaļas vadītājiem, vai jūs varētu pastāstīt mums kādus labumus BASFI ir guvis izmantojot Nīderlandes eh, režīmu? Jūs runājat par nodokļu sistēmām arī Beļģijā, PWC prezentācija. Uh, Beļģijā informēja investorus, ka viņi varētu gūt labvēlīgu nodokļu likmi 8%, kas ir, protams, daudz zemāka nekā vidējā nodokļu likme uzņēmumiem. Nu, kā jūs domājat, cik, kāda ir tad jūsu uzņēmuma piemērotā likme faktiskā Beļģijā? Uh, one, uh... Sākšu ar pēdējo jautājumu, uz to es nevaru tagad tā no zila gaisa atbildēt varu tikai atkārtot, ka mēs esam viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Beļģijā katru gadu. Mēs maksājam savu taisnīgo daļu no nodokļiem Beļģijā. Jūs zināt, ka likme ir 34%, ja sadalāt dividendes, tā kā mūsu ierastajām darbībām eh, aptuveni tā tas arī ir. Ja runājam par patentu kasti, patent box, uh, Nīderlandes patentu kaste mēs neizmantojam licenču ieņēmumiem. Tā tiek saukt arī par inovāciju kaste. Runa nav tikai par licenču ieņēmumiem. Mums ir plašākas ražošanas aktivitātes. Runa ir arī par pētniecību un izstrādi. Mūsu gadījumā tas ir diezgan mazā apjomā, un pētniecības un izstrādes aktivitātes, ko īsteno cilvēki Nīderlandē tur esošajā rūpnīcā, atbilst eh, Nīderlandes Innovation Box nosacījumiem, tā kā vispārējos nodokļu aprēķinos, ja runa ir par mūsu ražošanas ieņēmumiem Beļģijā, noteikti daļa no šiem ienākumiem tiek aplikta ar zemu 5% likmi. Es nepateikšu, cik tieši daudz tas ir. Bet, manuprāt, tā ir tāda niecīga daļa. Nu, varbūt, ka piecu gadu periodā tie būtu 4 vai 5 miljoni, ja tā, tad jau daudz, varbūt kā 8, es nezinu. The following question, um, chair, I'm just... Vēl viens jautājums. Vai šodien, vai varbūt vēlāk rakstiski, jūs varētu šai komitejai darīt zināmus vārdus galvenajām juristu konsultāciju firmām un citiem konsultantiem, ko jūs izmantojat Nīderlandē, Maltā un Šveicē? Manuprāt, tas ir svarīgi saistībā ar citiem aspektiem, kur ir iesaistīta mūsu komiteja. Nu, un, lūk, jautājums, vai jūsu uzņēmumu izmanto tie konsultanti un citi padomnieki, vai ir, nu, viņi, piemēram, ir pašnodarbināti, pašregulējoši, vai ir kādi citi nosacījumi. Mēs neizmantojam pārāk daudz ārējo nodokļu konsultantu, jebkurā gadījumā. Un, ja izmantojam, tad tie ir tie ierastie aizdomās turamie, tātad četri lielie spēlētāji. Un varbūt atsevišķas uh, juridiskās firmas, bet tās arī ir labi zināmas. Nu, vienkārši varētu būt interesanti priekšēdētāji, ja mēs zinātu, kuras četras uh, uzņēmumus tad jūs izmantojat, kurā valstī. Varbūt, ka vēlāk varētu šo informāciju mums sniegt. Gives you any benefit? Uh... Nu, ja jums tas kaut kā palīdz, uh, uzzinot, kurš mums palīdz atbilst nodokļu normām, ja tas ir būtiski, protams, varam par to aprunāties. Jā, es domāju, ka varētu noderēt. Anhörung gehabt? Jā, par to mums bija arī uzklausīšana. Arī Luksemburgā diskutējām ar iesaistītajām pusēm. Tur uh, nebija nekādas caurskatāmības problēmas, bet, diemžēl, visi nebija gatavi ierasties un ar mums aprunāties labi. Uh, Tādēļ šis starpniecības jautājums, runājot par nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir ļoti svarīgs jautājums, kam ir jāpievērš uzmanība. Ja arī lielas Eiropas asociācijas uh, saka, tiek eh, ievēroti likumi vairāk, lielākoties, bet tomēr uh, Luksemburga bija eh, atrodama 430 uzņēmumiem Panamas dokumentos, 3 bankas, 300 eh, dažādi konsultanti un eh, bija arī izmeklēšana bankās, bet tikai vienu gadījumu tādā uh, pašpalīdzības organizācija uh, izskatīja līdz galam. Tādēļ šis jautājums par šo organizāciju, par tās kontroli noteikti ir jāapspriež. Es pieļauju, ka atbildēt uz to nebūs tik sarežģīti. Mēs īstenībā esam nu, nonākuši kaut kam lielam uz pēdām. Uh, Un e, daudzos gadījumos mēs esam iesaistījušies arī ļoti aktīvi. Jā, Panams dokumenti jau tagad pieder e, pagātnē, kopš tā brīža jau ir krietni daudz ūdens aizticējis, bet negribu tagad e, garu monologu noturēt. Brinkmankungs gribējāt kaut ko vēl teikt? Nē, tad Molija Skota kārto no zaļajiem lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, es tikai gribēju. Uh, pateikt, ka Caterpillar ir jāatņem uh, lobby priekšrocības, ja viņi neatsaucas uz mūsu aicinājumu un tik necienīgi at, uh, izturs pret parlamentu. Es gribēju pateikties Hāsa kungam, ka viņš ir ieradies un ir gatavs ar mums diskutēt. Uh, mums tas ļoti daudz nozīmē. Es gribētu atgriezties pie Jepes Kofoda teiktā. Viņš teica, uh, Jūs teicāt, ka nodokļi ir izmaksas eh, vai izdevuma. Jāsaka, ka nodokļi ir tāda kā iemaksa, kas nāk par labu sabiedrībai. Jūs teicāt, ka tik daudz investējat transportā, veselībā un izglītības projektos ļoti labi, bet jāsaka, ka uzņēmumi un pilsoņi, kā notiek šī saspēle, ņemot vērā arī globalizāciju, jo mūsu ekonomiskās un politiskās sistēmas aizvien tiek destabilizētas un pēc apvienotās karalīs pēc tas Brexit referendumu mēs redzējām, ka 15% no uh, cilvēkiem no vēlētēm neuzskata, ka uzņēmumi dara kaut ko labu, un tādēļ mums vajadzētu pārskatīt attieksmi pret šiem jautājumiem kopumā. Mēs jau runājam par valstu ziņojumiem, jūs teicāt, ka jūs atbalstāt šādu principu, bet varbūt, ka jūs tai, aiz tā saskatāt kaut ko nedaudz citu. Zaļie vēlas, lai tas viss tiktu publiskots, un man šķiet, ka BASF ir aktīvi iesaistījies lobējot pret šādu priekšlikumu. 2016. gadā Vācu bundu Bundestagā jūs izteicāties pret šādu valstu ziņojumu padarīšanu par publiskiem, un jūs teicāt, ka nevajag to um, darīt pieejamu sabiedrībai. Ja mēs runājam par uh, šādu ziņojumu publicošanu banku sakarā, tas bija ļoti vērtīgi. Mēs redzējām, cik lielus nodokļus bankas samaksā, piemēram, Londons Cityjā. Kas tad jums būtu slēpjams, kādēļ jūs uh, pret to vēršaties? Otrs jautājums attiecas uz uh, ziņojumu, ko zaļie sagatavoja arī par nodokļu politiku, un BASF ziņojumā ir teikts, ka BASF izmantoja dažādas schēmas, lai izvairītos no nodokļu ma nomaksas Maltā, Beļģijā, Nīderlandē un Šveicē, un tādā veidā 923 miljoni eiro nodokļos netika nomaksāti no uh, 2010. līdz 2015. gadam. Ko jūs varētu teikt par uh, šī pētījuma rezultātiem? Paldies! paldies. Jā, zaļo pētījuma. Jautājums atkal uzpeld dienas gaismā. Hāsa kungs, jā. Ja drīkstu, sākšu ar pēdējā jautājuma atbildi, saka Hāsa kungs ziņojumā gan netika minēts, ka mēs um, nomaksājām daudz vairāk kā desmit miljārdus eh, uzņēmē darbības nodokļa, un, un tas eh, nedaudz tomēr aizēno šos 900 miljonus. Ja mēs runājam par 25% korporatīvās eh, nodokļu likmes, nu cik tad tas būs desmit gadu laikā, parēķiniet. Iepazinos arī ar komisijas neseno ziņojumu par nodokļiem un digitalizāciju uh, caurmēra uh, nodokļu likme starptautiskam uzņēmumam, tādam kā mums, ir 23% vidēji. Mēs tā tad maksājam pat nedaudz vairāk ar saviem 25%. Domāju, ka mēs eh, nomaksājam eh, godīgi savu nodokļu daļu un mēs arī neesam pret ziļu, ziņojumu vai eh, šo valstu ziņojumiem. 923 uh, eh, ietaupītie miljoni tiek aprēķināti pieņemot, ka visi šie ieņēmumi, uh, kurus jūs attiecinājāt uz schēmām, uh, jūsu pieminētajās valstīs būtu jāpārskaita uz Vāciju. Bet šādi pieņēmumi ir pilnīgi atžgārni. Uh, Mums saskaņā ar SAO principiem ir jāmaksā nodokļi tur, kur eh, ir veikts investīcijas, kur eh, atrodas kapitāls, tur, kur notiek ekonomiskā darbība. Galu galā šie principi ir jāievēro. Tādēļ jūsu aprēķini par nodokļu ietaupījumiem vienkārši neatbilst patiesībai. Jūs arī uzdevāt jautājumu. par šiem valstu ziņojumiem, valstu atskaitēm. Jā, es uzstājos eh, Vācu Bundestāga finanšu komisijas priekšā un jāsaka, ka es pārstāvu arī Vācijas rūpniecības palātu nodokļu jautājumos un tādēļ tikai ļoti normāli, ka es tur uzstājos un Es arī noteikti gribu sniegt savu ieguldījumu demokrātijas funkcionēšanā, tādēļ arī šodien pie jums esmu ieradies. Un šādu diskusiju laikā mēs vienmēr arī stāstām, ko domājam par uh, likuma projektiem, arī par šo uh, valstu ziņojumu publiskošanu. Mēs atbalstījām pilnīgu caurskatāmību nodokļu iestāžu priekšā, bet uh, pilnīgi viss nav jādara zināms sabiedrībai, jo ir tādi dati, uh, kas tomēr ir uz robežas ar komerc noslēpumu. Un, eh, ja mēs, kā Eiropas saimnības uzņēmumi, būsim spiesti to darīt, tad eh, valstis ārpusē es tomēr iegūst nodokļu eh, konkurētspējas priekšrocības. Tādēļ arī negribam tā darīt. Paldies! Jā, saka Nolī Kato kundze, jūs te pat eh, neapšaubījāt eh, šīs summas, 923 miljoni. Ir, protams, arī uzņēmumi, kas saka, mūsu strādnieki arī maksā augstus nodokļus un cilvēki atrod darbu, mēs radām nodarbinātību. Jāsaka, mēs pat neesam noraizējušies par nodokļiem un kur jūs tos maksājat, bet par gūto peļņu. Un e, jautājums par naudu, kas tiek pārskaitīta uz Vāciju. E, Jāsaka, ka nu, korporatīvā konsolidētā nodokļu bāze galvenokārt tiek, protams, arī piedāvāta, lai varētu no šādām schēmām izvairīties. Paldies! Atbilde, es jau teicu, jādomā arī par šiem piešķīrumiem, ko noteica Eiropas Savienība. Jums par to būs diskusijas, un tās uh, varētu izvērsties visai sarežģītas, un tas varētu arī nozīmēt, ka būs uzņēmumi, kas uh, optimizēs nodokļus. Jums par to būs diskusijas uh, vairākos līmeņos. Jā, ir grūti tā tad Eh, nodok, eh, ieņēmumus, pēļņu, kas gūta vairāk kā 550 eh, juridiskās struktūrās, pēc tām apkopot vienā vietā. Bet ir taču arī konkrēti noteikumi, kas ir jāievēro. Paldies! Paldies, doktor Haas! par lobby darbu. Es tagad gribētu paust savu neitrālo pozīciju kā komitejas priekšsēdētājs un pateikt sekojošo. Parlamentā ir liels viedokļu atšķirības. Lielās grupas parlamentā te nenošķir labus un sliktus lobiju pārstāvis, bet gan tādus, kas ar savu darbu var uzlabot likumdošanas procesu un tādus, kas savukārt mēģina spiest uz uh, emocijām. Mēs vēlamies lietišķu sadarbību, informāciju un tāds labs lobiju darbs ir nepieciešams, lai varētu garantēt eh, parlamentārā darba labu noris visos līmeņos. Tas nav automātiski kaut kas labs vai kaut kas kas slikts. Tādēļ, ja jūs pārstāvat uh, Vācu rūpniecības palātu, ir ļoti jauki, ka jūs uh, attiecīgās, uh, piemēram, um, sēdēs uzstājaties arī Vācu bundestākā. Tagad brīvais mikrofons Anna Gomeša. Um, other, uh... Es saprotu, ka BASF un citi uh, starptautiskie uzņēmumi vērsīsies Eiropas Savienības tiesā par to, ka Beļģijas eh, valdības sniegtais valsts atbalsts bija pretlikumīgs par šo Eiropas komisijas lēmumu. Vai jūs varat eh, paskaidrot vairāk šo pamatojumu, kādēļ jūs vērsāties eh, ES tiesā? Nesen komisija izklāstīja to, kā darbojas PVN karuseļu krāpniecības sistēma, kur ir iesaistīti uzņēmumi, un kā tas palīdz 5 miljārdus gadā novirzīt noziedzības finansēšanai, eh, piemēram, terorismu finansēšanai, kā Alkeida un citām. Kā šī multinacionālā sistēma varētu novērst to, ka PVN sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota eh, tik eh, pretiesiskā veidā. Jā, paldies par šiem jautājumiem. Pārmērīgas peļņas noteikums bija īpaša sistēma Beļģijā investīciju veicināšanai. Tā bija, zinām, jau desmit gadiem ilgi. Tas e, bija ņemts vērā e, e, starp, iestā, starp uzņēmumā cēnu noteikšanas sistēmā. Un tagad Eiropas Savienība to ir apstrīdējis, šis, šī režīma darbību kā tādu. Un tad eh, jautājums par to, vai tiek pārkāpti valsts atbalsta noteikumi Eiropas Savienībā. Mans viedoklis ir tāds, ka, ka nodokļu maksātājiem mums ir nepieciešama investīcija uh, eh, veikšanā. Vai Eiropas Savienībā ir taisnība vai nē, to lems Eiropas Savienības tiesa, jo arī Beļģijas uh, eh, pārsūdzēja šo lēmumu. Tad arī tiks uh, skaidri noteikts, vai ir pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana. Mums, kā nodokļu maksātājiem, mums ir nepieciešama skaidrība, kā nodokļu maksātājiem. Ja ir skaidrs, ka tā ir e, valsts atbalsta noteikuma pārkāpuma, tas būtu loģiskāk. Mums liekas e, darīt to uzreiz, nevis des, pēc 10, 15 gadiem, kad nodokļu maksātājs uh, paļāvās uz Beļģijas uh, oficiāli pieņemtiem likumiem. Es saprotu, ka ir nepieciešamība diskutēt. Es augsti novērtētu to, ja Eiropas Savienība to darītu saulaicīgi. Tas nāk par labu investoriem. Ne tikai Eiropas investoriem, bet arī uh, tiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Otrs jautājums par PVN sistēmu Eiropā. Tas ir ļoti tehnisks eh, risinājums un, un, un ļoti grūti administrējama sistēma. Eh, diemžēl dažas normas likumā burtiski aicina veikt krāpniecību. Kā to novērst? Mēs izvērtējam šo sistēmu Berlīnes īpaši izveidotajā struktūrvienībā un pārliecinamies, ka mēs visus e, PVN darījumus veicam atbilstoši. Mēs visu beidzam kopā ar e, lielu Vācijas IT uzņēmumu, kurš izstrādāja notei, e, speciālu instrumentu, ļoti dārgu, vairāk kā 10 miljonu eiro vērtībā, un 10 miljoni bija tas, ko mēs ieguldījām. Un ar tā palīdzību mēs nodrošinām uh, kā ir nodrošināta atbilstība Eiropas Savienības PVN normām. Nevienmēr ir viegli eh, tikt galā ar daudzām jurisdikcijām PVN jomā. Un mēs tad eh, atbilstīgi sadalām resursus, lai nodrošinātu, ka mēs izpildām no eh, likuma prasības. Paldies, doktor Hāss! Ar to noslēdzam mūsu uzklausīšanu. Par PVN mums ir savas idejas un priekšlikumi, bet tur, protams, ir nepieciešama vienprātība, lai mainītu šos noteikumus. Tāpēc tas ir tāds grūti īstenojams pasākums. Vēlos pateikties jums abiem. Noslēgumā pavisam īsts jautājums. Kāda būtu jūsu ieteikuma izmeklēšanas komitejai? Kas jūsuprāt būtu tas svarīgākais, lai nodrošinātu lielāku nodokļu maksāšanas taisnīgumu? Pie kā jāvēršas vispirms - nacionālajiem iestādēm vai Eiropas? Brinkman kungs, sāciet jūs lūdzu. Jā, manuprāt, galu galā runa ir par pareizu kopējo konsolidēto nodokļu bāzi, un tam ir jāatrod arī labāks nosaukums. Uh, Tas varētu būt labs sākuma punkts. No vienas puses mēs varam eh, saglabāt situāciju, ka uzņēmumi veic investīcijas, eh, no otras puses veic taisnīgus nodokļu maksājumus, lai nebūtu tikai tā, ka mēs šobrīd skatāmies tikai uz peļņu, bet internetu uzņēmumi, tas jau tik pieminēts, kuriem nav fiziskas klātbūtnes kādā jurisdikcijā, kur viņiem varbūt ir eh, ļoti neliels nodarbināto skaits Eiropas Savienībā, bet viņi veic eh, ļoti daudz pārdošanas darījumu šeit. Šāda situācija būtu jāparedz. Un varbūt eh, jūsu komitejai vajadzētu izvirzīt augstu standartu šajā jautājumā, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienība var iet pat tālāk nekā BEPS projektā, jo Eiropas Savienība ir tik liela un var noteikt e, tādus starptautiskus standarts, kuriem varētu sekot pārējai pasauli. Paldies, doktor Hās, vārds jums. Es ieteiktu īstenot BEPS, bet ne vairāk, tā kā man ir atšķirīgs viedoklis. Es neuzskatu, ka ja mēs uzstādīsim labu piemēru, ka pārējie sekos. Tas noteikti nenotiek tā Lūdzu arī pārliecinieties, ka citas valstis arī piekrīt BEPS. Šobrīd tas ir vairāk kā 30 valstis ārpus Eiropas, kas arī piekrīt īstenot BEPS, kā arī viņi veic savu nacionālo likumu mainīšanu. Ja tas tiks īstenots, tad jums būs vismūsdienīgākais ietvars, viss modernākais ietvers, eh, kas nodrošinātu taisnīgu uh, peļņas sadali, ko apstiprina vairāk kā 61 valsts pasaulē, bet tālāk gan es neiet par to, jo, kā jau es sacīju, citi mums nesekos. Un tad var nonākt tieši pie negatīvas situācijas, kas nebūtu ieteicams no manas puses. Protams, ka ir jāvienojas par robežām, kāda ir tie minimālie standarti, kurus sagaidat viens no otra saistībā ar uzņēmumu ienākumu nodokļiem, nevis ieviest papildu normas pret uzņēmumiem, kas izmanto legālas un atļautas nodokļu schēmas dalību valstīs. Paldies! Vēlos tikai atkārtot to, ko kolēģis Simons sacīja Paldies, ka bijāt gatavi ierasties, dalīties ar savu viedokli. To mēs, diemžēl, varam teikt tikai par dažiem starptautiskiem uzņēmumiem. Mēs sākām ar diskusiju par Caterpillar, to mēs arī turpināsim vēl. Slēdzam oficiālo daļu Bet vēlos informēt par diviem datumiem. Mūsu nākamā sanāksme būs 12. oktobrī no 9 līdz 10 rītā būs koordinātora sanāksme. Un apstiprināsim ziņojumu kalendāru un tāpat arī kā rīkoties tālāk. Savukārt no 10 līdz 12.30 tajā pašā 12. oktobrī izskatīsim eh, grozījumus abiem ziņojumiem. Paldies jums! Ar to arī slēdzam sanāksmi. Paldies arī tulkiem, kā vienmēr. Ar to slēdzam sanāksmi.